Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Ouvre notre séance de Sākam komitejas sanāksmi. Šodien darba kārtība ir ļoti pilna. Runājot par darba kārtību, es aicinu jūs to apstiprināt, bet vēlos pirms tam tajā ieviest vienu izmaiņu. Atbildot uz Gardie Zabalas kundzes lūgumu, kas vēlētos iepazīstināt ar savu uh, ziņojumu Eiropas Savienības līdzekļu dzimumu līdztiesības jomā, tūdaļ pēc uh, maniem paziņojumiem, ar kuriem nākšu klajā tūdaļ pat. Ja neiebilstat, tad pieņemam darbu kārtībā ar šīm izmaiņām. Šorīt tikās koordinātori, mēs nozīmējām atbildīgos Finanšu noteikumi, kas piemērojam Eiropas Savienības vispārējiem budžetam, tā būs Grēslas kundze, kas būs uh, referente budžeta komitejas vārdā. Un tā kā mēs sagatavojam šo dokumentu kopā ar budžeta kontrolas komiteju, tad budžeta kontrolas komiteja nozīmē Richardu Ashfordu kā līdzreferentu. Mēs iecēlām arī referentu nākotnes perspektīvēm, tehniskajai palīdzībai kohēzijas politikas jomā. Un te referents būs jūsu priekšsēdētājs. Tālāk ziņojums eh, par eh, partneriem un eh, pārvaldību Eiropas struktūrālo investīciju fondam. Mēs te sagatavojam atzinumu. Par to būs atbildīga EPP grupa. Tālāk. Mūsu komitejai ir jāpieņem lēmums par trim atbilstošajiem instrumentiem, arī investīciju plānam, FSD grupa. S un D grupa, saka priekšsēdētājs, būs atbildīga par Eiropas ilgspējīgās attīstības uh, fonda plānu kopā ar DEV komiteju. Un Par pārējiem instrumentiem būs atbildīga S&D grupas pārstāve Gardie Zabalskundze. Tālāk, tā kā Georgievs kundze pametīs savu amatu un vairs nebūs komisāra, kas atbildīga par budžetu un cilvēku resursiem, mēs domājām par to, kā varētu organizēt uzklausīšanu eh, viņas darba turpinātājiem lai runātu par pašreizējo budžetu procedūru. Tālāk par misijām un delegācijām, kā arī par uzklausīšanām, kas ieplānos 2017. gadā, mēs esam paredzējuši grozīt uh, misiju kalendāru. Mēs sākotnēji grasījāmies doties uz Ziemeļīriju jūnija beigās, zaļajā nedēļā, bet šajā laikā īrijas parlaments nedarbosies, un tāpēc mēs dosimies misijā mājā. Bet mājā paredzētā viesošanās Palestīnā ir pārcēlt uz jūliju. Tālāk par uzklausīšanām esam paredzējuši papildināt programmu ar vienu uzklausīšanu par Brexit sakām. Un runājot par starpparlamentāro nedēļu 30. un 31. janvārī un 1. februārī, esam nolēmuši piedāvāt darba kārtībā uh, plenārsēdē piedāvāt pašu resursus uh, pēc Monti ziņojuma, kas noteikti tiks publiskots iepriekš, un kas attiecas uz atēlijē, kas ir atkarīgi no mūsu komitejas, tad vēlos atgādināt, ka šīs te eh, trīs komitejas, kas būs atbildīgas, ir ekon, eh, nodarbinātība un budžeta komiteja. Un budžeta komitejai būs īpašs uh, seminārs, kurā runāsim par daudzgadu plānu un runāsim par aizkavēšanos programmu īstenošanā un domāsim par vienkāršošanu, uh, kas ir iespējama pateicoties omnibus programmai. Enfin, en ce qui concerne la rémunération envisagée. Un visbeidzot, par atlīdzību, kas ir paredzēta pēc uh, Eiropas Savienības uh, tiesas pieņemtā lēmuma mēs esam nolēmuši uh, neparedzēt īpašu uzklausīšanu attiecībā uz citiem Eiropas Savienības uh, aģentiem. Tas arī būtu viss no manas puses. Un tagad vārds Gardie Zabalskundzei, kas iepazīstinās mūs ar savu ziņojumu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 Paldies, eh, ka atļāvāt ieviest šīs izmaiņas darba kārtībā, jo man ir jādodas uz kādu citu sanāksmi, tāpēc vēlējos jūs iepazīstināt ar eh, šo atzinumu un liels paldies, ka piekritāt šādām izmaiņām darba kārtībā. Tātad mēs gatavojam atzinumu Eiropas Savienības eh, līdzekļiem dzimuma līdztiesības jomā. Tā ir Eiropas Savienības apņemšanās saskaņā ar pamatiesību hartu vienlaikus apzinoties, ka Eiropas Savienība īsteno centienus, lai sasniegtu šo līdztiesību dzimumu jomā, bet pēdējo gadu laikā nāks konstatēt, ka, diemžēl, pārmaiņas nav bijušas pietiekamas. Ja mēs paraugamies uz, er, uz pasaules ekonomiskā fóruma um, nesenajiem rezultātiem, um, izvērtējot algu atšķirības, tad salīdzinot ar 2008. gadu situācija nevis uzlabojusies, bet pasliktinājusies. Ja līdzšinējā tendence turpināsies, tad būs nepieciešams 118 gadi, lai novērst šīs atšķirības augu starpā. Pagājušajā nedēļā daudz tika runāts par Īslandi, kur tika um, izvērsts pētījums, kurā tika konstatēts, ka astoņu uh, stundu darba dienas ietvaros, sākot no pulksten 14. sievietes strādā bez maksas, ņemot vērā to, kādas ir alga atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, tāpēc sievietes nolēma pārtraukt strādāt pulksten 14. lai parādītu, ka viņas negrasās strādāt bez maksas un ka viņām ir tieši tādas pašas tiesības kā vīriešiem. Uh, Cikos sievietes sāk strādāt, saka priekšsēdētājs atbilde, tieši tāpat kā vīrieši. Priekšsēdētājs, ja es pareizi sapratu, tad sākot no 7. novembra sievietes nesaņem vairs atalgojumu. Gardieza Balskundze turpina, jā, uz to varētu raudzīties arī citādi, tātad no šāda viedokļa, lai priekšsēdētājs um, vēlas um, izteikt savu abrīnu visām sievietēm, kas sākot no pirmdienas strādā bez maksas. Gardīza Valskons turpina. Kā jau es teicu, tā tad runa nav tikai par algu atšķirībām, bet runa ir par atšķirīgu attieksmi kopumā pret sievietēm. Tātad tas ir sociālā taisnīguma jautājums, un ne tikai, tas ir arī ekonomiskā taisnīguma jautājums, konkurētspējas jautājums ir. Uh, kāds pētījums, kura rezultāti parāda, ka zaudējumi Eiropas Savienībai, ko izraisa šī nevienlīdzība, ir, ir 770 miljārdi eiro. Vairākas starptautiskās organizācijas uzskata, ka būtu jāņem vērā šī dimensija, šis aspekts tātad iztrūkums budžetā, lai samazinātu atšķirības. Vairāk arī neko nevēlos piebilst, bet katrā ziņā vēlējos jūs iepazīstināt vismaz ar, ar šādu kontekstu, lai jūs izprastu, par ko ir runa, runājot par nevienlīdzību sieviešu un vīriešu starpā. Šajā atzinumā, kur mēs sagatavojam budžetu komitejas vārdā, Es pieprasu, lai budžeta līnijās tiktu norādīti eh, specifiskie aspekti, tātad, lai zinātu, kur ir tie budžeta līdzekļi, kas tiek atvēlēti šo mērķu sasniegšanai. Es pieprasu arī specifiskus indikātors, lai labāk izraudzītos atbalstāmos projektus un lai tas tiktu ņemts vērā arī tad, kad tiek izvērtēti dažādie projekti. Pašreizējā budžeta plānā mums ir 670 miljārdi eiro, kas ir atvēlēti šiem aspektiem. Mēs uzskatām, ka šie līdzekļi noteikti būtu jāpalielina nākamā daudzgadu finanšu plāna ietvaros, lai mums būtu skaidra pieeja par labu vienlīdzībai, sākot no 2020. gada. Līdz šim ir bijusi zināma politiskā griba par labu šī mēķa sasniegšanai, bet tagad ir jāpāriet no politiskā līmeņa uz konkrētu rīcību, konkrētiem instrumentiem. Un šajā gadījumā tas nozīmē, ka mums tas ir jāatspūgļo arī budžetā, kas ir viens no instrumentiem, kas ļauj sasniegt šos mēģus. Pateicos jums jau iepriekš, un jums saprotu, ka jums noteikti būs dažādi priekšlikumi, lai palīdzētu mums labāk sasniegt šo mērķi. Paldies! Tagad uzsāksim viedokļu apmaiņu. Vārds Kleremudī. Liels paldies! Es vēlējos izmantot šo iespēju un pateikties Ēderai par atzinumu, jo šis uh, Atzinums tiek gatavots manas pārstāvētajai sieviešu tiesību komitejai. Bieži vien ir tā, ka Eiropas Savienības eh, fondi ir vienīgie līdzekļi dalībvalstīs, kuri ir specifiski paredzēti tieši dzimumu līdztiesības nodrošināšanai. Bet arī apvienotajā karalistē, kur mēs nākam klajā ar ļoti skaistiem vārdiem, mums tomēr neizdodas sasniegt pietiekams rezultātus. Tātad praksē mēs nedaram to, ko sakām vārdos. Tāpēc mēs priecājamies par šo atzinumu, kas ir ļoti skaidrs un specifisks, norādot uz pasākumiem, kurus mēs varam sākt īstenot jau tagad, lai nodrošinātu, ka ir konkrēti mērķi dzimumu līdztiesības jomā, izmantojot Eiropas Savienības budžetu. Paldies! Merci. Paldies! Jā, Mudī kundze jau arī paskaidroja to, ko mēs visi aktīvi domājam Tad, nu jā, gan Diezabal kundzē vēlreiz vārds, bet, nu, viņa jau arī visu pateica par šīm atšķirībām starp vārdiem un rīcību. Tas noteikti attiecas jā uz dzimumu līdztiesību un politikā tas aktuāli ir arī citās jomās. Runājot par 17. gada budžetu, arī Gajerkungs mūs iepazīstinās ar savu viedokli. Jā, Finank. Um, ehm, at... Paldies. Faktiski, jā. Mums neapturams ir šis jautājums, ka nu, nevaram to vienkārši tā atlikt malā. Te vajadzēs tomēr arī turpmāk pie tam pievērsties, īpaši domāt arī par budžeta izveidi. Konkrētā veidā, padomāsim, viens mēs vienmēr dzirdam šādas prasības parlamentām, un es arī piekrītu, atzīstu, ka tas ir pamatoti un pareizi. Bieži vien es arī pats, arī kā budžeta references pie šiem jautājumiem strādājis un aprunājies arī ar kolēģiem, kas ļoti labi pazīst, zin šos jautājumus, bet tad vienmēr sako nākamais solis. Ko nozīmē šis gender budgeting? Ja skatāt tikai skaitļus, ar ko mēs mēģinām it kā arī tālāk sasniegt politiskos Eiropas Savienības mērķus 2017. gadā. Ko tas nozīmē? Nu, īstenībā, tu nu, nav nevienam tāds skaidrs atbildes. Uh, um, jo pētījumos neparādās varbūt šādi konkrēti secinājumi un ieteikumi. Protams, mēs varam, varam abstrakt par daudz ko runāt, pieprasīt daudz svarīgas lietas, lai arī citi konkrēti, arī lai sievietes saņemtu tā vienu tādu pašu atalgojumu kā vīrieši, bet varam arī teikt, piemēram, ka pilsētā transportā Mēs redzam, ka sievietes arī vairāk izmanto transportu, bieži vien tāpēc, ka ir mazāk auto īpašumā. Un tad īstenībā varētu vairāk viņam piešķirt šo atlīdzību, un līdz to sanāk, ka jau uzreiz būtu veicinājuši uh, eh, dzimumu līdztiesības jautājumu. Bet ne jau tā mēs veidojam gender budgeting, mēs veidojam to pilnīgi savādāk tomēr. Kā uzstādījums šis jautājums? protams, uzdot nopietns jautājums kopumā, un ja mēs arī budžeta komitejā izskatām šādu pētījumu, tad mums vajadzētu vēl vairāk iedzināties, arī skatot uh, dalību valstu pieredzi, OECD valstu pieredzi. Jo šobrīd īstenībā man trūkst ideju kādā veidā tad tiešām jāsaprotam šādu ideoloģisku uzstādījumu, nodrošināt bu gender budgeting, dzimumu līdztiesību budžeta jautājumos, bet lūdzu, kā tad konkrēto, kāds būtu konkrēts prasības, tad man trūkst ideju. Paldies. Enfin, Atalgojot darbiniekus, es domāju, ka mēs nediskriminējam sievietes, ne vīriešus Eiropas parlamentā un uh, Savienībā. Deprēkungs, jūs esat 16. gadā uh, referents pie budžeta, Eiropas parlamenta budžeta, vai ir diskriminācija, nav diskriminācija? Jā, noteikti ir priekšsēdētāji. Bet nu, man nebija tas uzdevums uh, rast, uh, pareizāk sakot, izmeklēt šo diskrimināciju. Tas tā netika noformulēts. Es domāju, ka mēs visi esam vienisprāts par to, ka ir nepieciešama absolūta vienlīdzība visās jomās, kas, protams, nav no saistīta ar reprodukcijas jautājumiem. Un es pilnībā piekrītu tam, ko piedāvā mūsu referente. Man būtu divi jautājumi. Uh, Eh, semantiska rakstura un viens pēc būtības, par semantiku. Es domāju, ka es nevarēju runāt par dzīmumiem. Tas ir tāds dzimti dzimumiem. Tad, tad eh, vairāk franču valodā par eh, seksu vai žāru. Latviski dzimumi. Tātad, ja nu mēs runājam par dzīmumu, tad mēs runājam par dzīmumu, tad indikātori tieši attiecas arī uz dzīmumu. Uh, Tad, tad mums ir jāizvēlas šī adekvātākā terminoloģija. Dzimte un dzimums. Uh, au point 2 de la vie. Otrajā punktā Jūs sakāt, ka uh, indikātori, un šķiet es arī sasaucas ar mūsu galvenā referenta jautājumiem, ka šie Uh, dzimtas specifiskie indikātori attiecībā uz pilnīgi visām aktivitātēm. Visas šīs aktivitātes, kas var iet ļoti tālu, tas ļoti plašs koncepts. Ja mēs prasām to izvērtēt, piemēram, programmas mērķus un rezultātus, to var darīt, bet visās fāzēs un visās aktivitātēs uh, kad ir, piemēram, problēmas, projekti, kur ir ārkārtīgi daudz aktivitāšu, ir projekti, kur ir ļoti daudz šādu aktivitāšu, vai tad ir jāizstrādā kāds īpašs dzimtes indikators? Tad vienkārši mēs radīsim milzīgu birokrātīsko slogu. Tas būtu jāpārakst, ja var atļauties to ieteikt lai viss būtu skaidrs, kā projektos ir jābūt šiem indikatoriem. Tad pēc projekta īstenošanas tas viss ir jāpārbauda, bet prasīt to pilnīgi visām aktivitātēm, visās fāzēs. Atzīstu, ka mani tiešām satrauc eh, tas, cik milzīgs loks tas varētu radīt. Jā, nu, arī Zabala kungs, šis ir tāds izšķirošais mm, šķelšanās punkts. Par mērķi mēs esam vienas prātis par to, ka ir jāvienkāršo procedūra, taču jā valsts iepirkumos, konkursos, jo no, to vien nodarbojas Eiropas Savienība. Mums ir tāds uh, pārdalis budžets, mums visur nepieciešami iepirkumi, jau ir jāizstrādā ļoti daudz indikātoru, un tas jau rada milzīgi dā, lielu birokrātisko slogu. Tad tiešām uh, varbūt varētu vienoties par kādu vispārīgāku formulējumu. lai jā, tad visi arī nu, dabiski ņemtu vērā šo dzimumu vienlīdzību. Vēl lūdzu referente. Paldies, priekšsēdētāji. Nevēlējos izteikties, lai atbildītu uz Klēru Mūdī, jo skaidrs, ka mēs jau ļoti labi esam sapratušās. Un arī tas, ko tikko dzirdējā, varu piekrist Jā, varbūt ir kāda informācijas problēma, varbūt uh, varētu paskaidrot. Pirmais deprēkungā komentārs. Uh, tas ir tulko, tā ir tulkojuma kļūda ori, uh, oriģinālā, gender specific. Jā, tas ir ļoti svarīgi, tas nav sekundāri jo katras valsts izvēlētajā terminoloģijā ir uh, jāizplat informācija un ir jāharmonizē terminoloģija, šis gender specific. Tad, ja tas ir nepieciešams, uh, nepieciešams to mainīt, tad tas ir jādara par indikatoriem visās fāzēs. Nē, mēs nedomājam, ka katrā fāzē, katrā aktivitātē tagad vēl arī pievienot jaunu birokrātisko slogu. Uh, Mēs to negribam. Nē, mēs vēlamies definēt kritērijus, kas atspūgļusies Eiropas Savienības finanšu programmā, lai mēs ņemtu vērā šo gribu samazināt vienlīdzību. Lūk, tālāk par Eiropas Savienības finansētajām programmām ir izvērtējums arī par Eiropas Savienības pievienoto vērtību. Un te neviens nav pret to, ka jā, tas ir jāizvērtē, jo tas ir Eiropas Savienība budžeta mērķis. Pār dzīmuma politiku tas ir tas pats. Tātad, ja šī dzimuma politika netiek balstīta uz indikatoriem, kas norāda skaidri, ka mēs mainām situāciju, tur, kur ir šī nevienlīdzība, tad tas nav labi. Un tas ir tas, ko es vēlos iekļaut budžetā. Es negribu, lai katrā fazē, katrā rīcībā būtu uh, kas tāds, bet ir programmā jābūt skaidriem rīkiem par uh, to, kādi ir šie indikātori. Programmas izvērtēšana ir jāveic uz indikātoru bāzes. Pretējā gadījumā mēs nezinām, vai mēs sasniedzam mērķi. Es redzu, ka deprēkums un rāda dokumentu. Jā, varbūt teksts nav skaidri noformulēts, varam to pārunāt. Uh, Nedomāju, ka tā gada ir nepieciešams uh, iet uz riņķi, lai uh, to visu vēlreiz noformulētu. Politikas jauniešiem, sievietēm un tā tālāk to joprojām. Mums būtu jākoncentrējas uz rezultātu. Ir mūsu rīcībā jābūt indikatoriem, vienkārši lai redzētu, lai mēs sasniedzam noteiktos mērķus vai nē. Jā, piekrītat, labi, brīnišķīgi. Priekšsēdētais, nu ko tad ar šo arī noslēdzam? Kāds pētījums, cik atceros, tika uzticēts arī kādām birojām ārpus Eiropas parlamenta un secinājumi bija tiešām ļoti interesanti. Iedomājieties arī dažādas aktivitātes. Šajos pētījumā tur bija lielāka neskaidrība. 14. novembrī 12. ir jāiesniedz grozījumi. Eh, tālāk, eh, budžeta komitejā balsojums būs 8. decembrī, un atbildīgā komisija balsos 25. janvārī. Tā būs sieviešu lietu komiteja. Liels paldies! Gadījā Zabalkundze, ļoti interesants debates. Noteikti mums būs vēl iespēja atgriezties pie tām. Tagad mēs atgriežamies pie paziņojumiem par neaģentūru izmaksām, kur ir atsauts arī uz iekšējo tirgu. Jans Geijers ir iecelts par šī pētījuma uzraugu. Dodu vārdu viņam vispirms, un pēc tam aicināšu ekspertu iepazīstināt mūs ar šo pētījumu. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe ja in diesen Tagen Paldies, priekšsādātāji. Jā, nu man šajā uh, nedēļā ļoti daudz dažādu pienākumu uzticēti. Esmu arī pastaigās referents par aģentūrām. Un tādēļ man liekas, tie ir arī apsveicama ideja un vēlos jūs iepazīstināt arī ar šo pētījumu. Un arī jau iepriekš to pērnām ar koordinatoriem, kas atbalstīja šādu ideju. Kolēģi, jau pirms vairākiem gadiem parlaments pasūtīja uh, pētījumi, kurš angliski bija nosaukts Cost of Non-Europe. Vāciski to mēs varētu tulkot šādi, tātad kādas uh, būtu izmaksas, ja nebūtu vispār Eiropas Savienības. Un lūk, tur bija arī precīzi uzskaitīt, kāda veida administratīvā sloks gulstos uz tālāk uz tikai dalībvalstīm. Un šīs nebā tas likās neticami milzīgs šis skaits tūkstošiem miljardu kas šodien tiek īstenībā ietaupīti tieši uz Eiropas, pateicoties Eiropas centrālajām noteikumiem, tas, ka mēs varam daudz jau lietas standartizēti atrisināt. Bet ar to mēs tikai iesākām darbu un vēlāk koncentrējamies tieši uz Eiropas Savienības aģentūrām. Toreiz arī man uzrunāja Vācijas televīzija, un toreiz arī žurnāliste uzdeva man jautājumu, kur tad mēs tomēr plānotu kaut ko uh, ietaupīt, ja mēs vēl varētu kaut ko ietaupīt. Un tajā brīdī man likās, nemaz nav tik vienkārši, jo mums īstenībā ļoti jau sasniegts šis budžets un nekur liekas naudas jau nemetājas. Līdz ar to tad jautājums sarāk, nevis ietaupīt, bet kam atņemt naudu. Tad līdz ar to es, protams, to jautājumu neatbalstīju, bet pēc tam Tad vēlreiz pēc tam jau aizkadrā paprasīju žurnālistē, ko viņi īsti par to domā. Viņi sacīja, nu, bet jums taču ir tik daudz aģentūru. Pilnīgi bezjēdzīgi. Lūk, un es tad uh, sāku domāt, ka vajadzētu nopietni pārdomāt šo jautājumu. Un pārnošu arī ar eiroskeptiķiem. Un bieži vien patvaļīgi izskan šādi apgalvojumi, ka aģentūras ir liekēži un ka viņi būtu jālikvidē. Un bieži vien inteliģentākais arguments, kas izskan, ir vienkārši, ka ir ļoti daudz aģentūru. Uh, Protams, es mēģināju arī nopietni izpētīt, vai tiešām visas aģentūras ievēro arī savus pienākumus un vai uzticētie pienākumi ir atbilstoši laika garam. Un es tiešām šobrīd, kad esam pabeiguši šo pētījumu, varu teikt, ka faktiski viņi tiešām nodrošina šādu pienotu Eiropas vērtību. Tas ir ļoti pamatot izpētīts arī šajā pētījumā, un uh, daudzie uzdevumi, kas ir uzticēti aģentūrām iekšā tirgu, uh, ja būtu jārisina savādākos ceļos, tas viss tikai piram dalībvalstīm, 28 valdībām, vai arī tas viss būtu jāpaņem pašai komisijai, nu tas būtu ļoti sāpīgi. Tādēļ es ar lielu nepacietību gaidu arī tagad kolēģis, eh, kurš, kolēģi, kurš iepazīstas jūs ar konkrēto pētījumu rezultātiem. Monsieur Jack Melan va répondre à l'impatience de Jens Geier. Monsieur Melan, vous avez la parole. Jā, lūdzu, tātad, kā tieši Geier kungs sacīja, mēs tātad esam gatavi uzklausīt prezentāciju, lūdzu. Well, thank, you. Th thank you very much indeed for uh, inviting me. Jā, paldies, ka uzaicināt mani šodien uz komiteju, lai es varētu iepazīstināt ar pētījumu par eh, aģentūru izmaksām, jeb eh, šo iespējamo scenāriju, jo mēs likvidētu scenārijus un kā tad mēs to nosaucam, eh, ne aģentūra izmaksas, jeb scenārijs, kad nebūtu vairs, faktiski nebūtu šādu aģentūru. Manuprāt, te jau gan arī jau kopcelkumā jūs varat izvērst, izlasīt ļoti kodolīgi, precīzi mūsu secinājumu, un es aicinātu arī jums izdarīt bet uzreiz vēlos pateikt, tātad 15-20 minūšu laikā. Tātad pirmkārt pastāstīju gan par pielieto pētījumu metodoloģiju un arī par secinājumiem. Tad kāda bija mūsu uzdevuma mērķi? Mēs vēlamies pirmkārt izvērtēt aģentūru ietekmi uz Eiropas budžetu un reiz uz nacionāliem budžetiem. Un izvērtēt tādu iespējamo scenāriju, vai kā tad būtu pozitīva vai negatīva ietekme, un uh, vai varētu arī šīs pašas funkcijas pārņemt kā cits un atrisināt to savādāk veidā, piemēram, nacionālā līmenī, atsakoties no Eiropas līmeņa. Un atkārt, jautājums tieši ir par izmaksām un ieguvumiem, Un treškārt, kur mēs runājam par ieguvumiem, kas rodas no aģentūru darbības, nodrošinot harmonizētu standartu eh, nodrošināšanu visās 28 dalībvalstīs. Un tāpat arī skatāmies uz arī to pievienoto vērtību, ko gūs gan valsts iestādes, bet arī plašāk partneri, uzņēmumi un starptautiskās organizācijas. Šī pētījuma aptvērums um, ietve, aptvēra septiņas iestādes, aģentūras, intelektuālā īpašuma aizsardzības, Eiropas gaisa aviācijas drošības aģentūru, Eiropas zāļu aģentūru, Eiropas a, finanšu uzraudzības trīs iestādes, Eiropas banku uzraudzības iestādi ESMA un Eiropas arī apdrošināšanas un profesionālo, jeb darbpensiju aģentūru. Mēs veicam šo pētījumu un veicam novērtējumu 3-4 mēnešu laikā. Īstenām tāds kvalitatīvās intervijas ar inter aģentūrām, ar dalību valstu iestādēm, uzņēmumiem, kā piemēram EABAS, asociācijām, profesionālām asociācijām, piemēram, Eiropas uh, zāļu ražotājiem. Par piemēroto procedūru jeb pētījumu metodoloģiju. <clears throat> Cost of Non-Europe. Tātad jau bija šis lielais pētījums, tātad ja nebūtu Eiropas un tās izmaksas. Un mēs precīzi vēlamies skatīt nedaudz ar citu metodoloģiju to pašu jautājumu. Tātad Cost of Non-Europe. Šis lielais pētījums vairāk koncentrējās uz iespējamo scenāriju, kad vispār process netiek pabeigts. Savukārt mūsu pētījumā mēs vairāk runājam par lietām, kas jau funkcionē, kas darbojas, tātad aģentūras, kas veids konkrētas darbs un funkcijas, un jautājums ir, kas notiek, ja viņas vairs to nedarītu. Tad tur ir neliela atšķirība, jo, jo mēs skatām faktiski, kas jau darbojas, nevis tāda hipotēze, kas varētu būt. Un tad mēs izņemam trīs scenārijus. Pirmkārt, ja mēs saglabājam status quo, tā ir zināmā situācija, šodienas situācija un zināmās izmaksas. Tātad Otkārt, iespējams labākais scenārijs, ja citiem vārdiem labāk to varētu nosaukt vismazākais no ļaunumiem. Ja tad aģentūru pienākums funkcijas pārņemtu pašas dalībvalstis un uh, tieskais ietvers starptautiskā savstarpējā atzīšana tomēr palikt spēkā. Un tad ir ļaunākais no scenārijiem variantiem kas nozīmē, ka mēs izveidojam tādu tiesisko ietveru, kas īstenībā ir pilnīgi jauns, jo pazust līdzinējā savstarpēja atzīšana, un šie, šādā situācijā dalībvalstīm, protams, būtu pavisam jāved no jauna visu sistēma. Otkārt, tas būtu milzīgs trieciens uzņēmumiem, kas ir aģentūru klienti, un viņam būtu jāvēršas pie daudzām dažādām aģentūrām katrā dalībvalstī. Un tā tagad detalizētāk par eh, šiem trim iespējamiem scenārijiem. Ja saglabājam status quo, tad ir septiņas aģentūras, un mēs kopā redzam, ka viņām veidojas vairāk nedaudz virs viena miljarda kopējās budžets, bet eh, jāatzīst, ka mm, tas ir tikai Daļa, protams, šīs septiņas aģentūras ir tikai 30% no visiem kopējiem Eiropas Savienības aģentūru izdevumiem. Bet redziet, nav uzreiz tā, ka tas ir viņiem pašu uzreiz tas ir tiešais nodokļu maksāt. Nav, tā nav. Viņi lielu daļu no savas budžeta iegūst tieši caur nodevām. Pasniegtiem pakalpojumiem. Tātad viņus iekasē nodevas pasniegtiem pakalpojumiem no biznesa uzņēmumiem piemēram, intelektuāla īpašuma birojas un Eiropas zāļu aģentūra aptuveni pat vairāk nekā 90% viņi no sava budžeta nodrošina, iekasējot nodevas no privātā sektora. Ja, līdz kur lūdz uzņēmumi vēršas pie viņiem, reģistrējot savus produktus, viņi maksā. Tālāk savukārt, piemēram, Finanšu uzraudzības aģentūra tur atkal ir savādāk situācija. Viņi ir liela daudz lielākā mērā atkarīgi no Eiropas Savienības budžeta. Piemēram, Eiropas banku uzraudzības iestādē viņiem ir aptuveni 30 miljoni gada budžets un aptuveni 40% ir tiešais Eiropas Savienības budžeta piešķīrums. Bet tomēr ir jāuzsver, ka nav tā, ka pilnībā viss aģentūra, neviena aģentūra nefinansē tikai un vienīgi Eiropas Savienības budžets tad ja nekas nemainītos. Mēs redzam, protams, varētu teikt, jā, nu, samazinās ar laiku viņu izdevumi, bet pieaug produktivitāte. Tā tas ir sagaidāms scenārijs nākotnē, ja mēs neko nemainām šobrīd. Jo mm, dažādi patentu reģistrācija un daudzi uzdevumi kas pieaug aptuveni 5 līdz 10% gadā, nu, savukārt izmaksas, lai to visu izdarītu, samazinās. Savukārt otrs sit, situācija, kas saņem vērā, jums ir, protams, jaunās aģentūras, kuriem sākumā uzņemot darbu un tempus, ir nepieciešami papildus līdzekļi, bet tām aģentūram, kas ir iestrādājušās, tā kā savukārt izmaksas samazinās. Tad atgriežoties pie šiem trim iespējamiem scenārijiem, tad status quo saglabāšanai. Tad mēs redzam, tas ir viens. Nākamais, ja mēs runājam par to, ka likvidējam aģentūras. Aģentūra pienākumu, protams, nevar jāpārņem pašām dalībvalstīm, viņu iestādēm. Šobrīd mēs runājam līdz to par papildus izmaksām, kas varētu rasties 170 līdz 180 miljoni gadā. Ja šos uzdevumus būtu jāpārņem dalībvalstīm. Tad tas ir papildus. Mm, tad redzam, tas būtu papildus izmaksas valstīm un papildus arī ne tikai izmaksas, bet arī jauni uzdevumi, eh, kurus līdz šim veic šīs aģentūras. Nevarētu teikt, ka arī visas izmaksas būtu vienlīdzīgi sadalītas. Piemēram, skatāmies aviācijas drošības aģentūra. Ļoti ticams scenārijs, tad, ja vairs nebūtu aģentūra, tad tāds valsts kā Francija, Vācija, apvienotā karaliste, kurai ļoti nopietna šī biznesa, tas nozīmē, ka viņiem būtu jāpārņem lielākais daļa arī šī aviācijas drošības funkciju, pārbaužu funkcijas. Savukārt patentu aģentūra nozīmē, ka, nu, te vajadzētu uh, visām dalībvalstīm kāpināt savas izmaksas un uzņemties šos jaunos pienākumus. Līdz to šāds sadalījums, gan funkcijas, gan izmaksas būtu atkarīgs no konkrētā sektora un tā mm, lieluma, ja tā nozīmības konkrētās dalībvalstīs. Tālāk. Tad šis otrais scenārijs, kur mēs likvidētu aģentūras un funkcijas paņem dalībvalstis, varētu būt arī būt tāda situācija, ka nākotnē mēs zaudētu arī šo vienoto standartu, ja ietvaru, um, un savstarpēja atzīšana īsti nedarbotos. Viss tās aģentūras, kas nodarbojas iekšējā tirgus jautājumiem, uh, sanāk, ka tad katrā dalībvalstī reģistrācija notika individuāli. Un tas nozīmīgi kāpinātu kopējās izmaksas. Ja salīdzinām ar nacionāliem budžetiem, jums ir jau tas jāreizina ar katru 28 dalībvalstīm skaitu jūs reģistrējat produktu vienā valstī un tad vēl 27 citās, tad saprotiet, ka jums veidojas uzreiz tikpat daudz reižu vairākas izmaksas. Mēs, protams, arī apkopojam šos rādītājus Eiropas mērogā. Mūsu secinājums bija tāds, ja uzņēmumiem būtu jāreģistrē savu produktu katrā atsevišķā dalībvalstī, Tas varētu radīt papildus no 500 miljoniem līdz miljardam papildus izmaksas katrā Eiropas ražotājiem. Tas ir diezgan nopietns uzdevums un papildus izdevumi Eiropas ražotājiem. Tātad saprotiet, nu un arī vēl arī kādi 70 miljoni, ko katrai dalībvalstī būtu jātērē, lai izveidot šīs jaunās iestādes, kas nodarboties šādām funkcijām. Papildus arī šādas izslēptās izmaksas kas rastos Eiropas uzņēmumiem. Ne jau tikai, kas skar viņu darbu, bet tātad viņam būtu vienkārši jāmaksā papildus nodevis, otrkārt arī sagatavošanas pieteikumu, sagatavošanas process, kas prasa darbu, un uh, tā atkārtošana daudzās valstīs, nu tas viss ļoti sarežģīti. Nu, protams, cik mums bija pieejami resursi laiks, mēs nevaram ļoti detalizēti izskatīt visu šīs iespējamās izmaksas, bet arī pārnāšātām ar uzņēmumiem. Mēs sapratām, ka tās izdevumi, IT izdevumi būs daudz lielāki nekā sākotnēji varētu likties, un katrā ziņā daudz lielāki nekā tas, kā tas liktos pirmāts uzmetienā, kur es domāju, ka viss ir pateikts ar nodevām, ko uzņēmums samaksā nacionālajai iestādēji. Turklāt mums ir, protams, grūti pateikt, kāds būtu ne, izmaksas aģentūra likvidēšanas gadījumā, uh, visas tās jomas, kas skar finanšu tirgus. Jo te ir ļoti tāds trausls jautājums par tirgu uzticamību un stabilitāti. Tālāk vēlos norādīt, ka ir arī tāds cits um, netaustāmās izmaksas, kur mēs runājam par riskiem, piemēram. Jo visas aģentūras arī nozīmīgi arī no profesionāļu, tā kā bankas, uh, kas ir apkopojuši pašus labākos profesionāļus un piesaistījuši. Un jūs, protams, tad varat arī mēģināt nacionālā līmenī piesaistīt dažādi eksperts, bet tas tomēr nekad nebūs tik koncentrētā veidā, kāds ir Eiropas aģentūrās. Un šī kolektīvā atmiņa, kolektīvā informācija, kas ir apkopot un pieejama datu bazēs, un tas ir, nav salīdzināms ar tā situāciju, jums vajadzētu sadrumstalot katrai dalībvalstī, mēģināt risināt šāds sarežģīts uzdevums. Piemēram, aviācijas drošības jomā Mm. Īstenībā mēs tad atgriežamies 1960. gados. Katrai valstī vajadzētu veidot savu sistēmu lidmašīnu certificēšanai, lai vispār pieļautu, ka kāda lidmašīna ielido Eiropas gaisa telpā no trešām valstīm. Tāpat arī Eiropas ražotājiem ir ļoti nozīmīgi, ka Eiropas aviācijas drošības aģentūra darbojas un palīdz arī dažādu veidu tehnisko ekspertīžu ar savām zināšanām, nodrošināšanām. Vēl te jums arī uzskatīja dažas citas lietas. Ja šīs aģentūras uh, likvidētu, uh, tas radītu nopietnas sekas arī vietējām ekonomikām. Nu, tur mēs redzam, 3500 darba vietas šajās septiņās aģentūrās kopumā šobrīd tiek nodrošināts, vai ne? Nu, labi, te varētu arī, protams, šīs funkcijas paņemt daļai šeit Briselē. Bet tomēr tie darbi, funkcija, kas spēj nodrošināt un atbalstīt labāks rīcību politikas izstrādi. Ja to vairs nedarītu, tajās vietās, kur aģentūra šobrīd atrodas, tad jāatzīst, ka šis atbalsts rīcība politika izstrādē būtu jāpārņem Brī, Briseles iestādēm. Tad mēs zaudētu arī tiešās darba vietas, un ar to ne, saistītās arī netiešās darba vietas, dažādi veidi piegādes, darba vietas un vietējie biznesi, kas zaudētu šajā situācijā. Kāda būtu ietekme uz Eiropas Savienību, un iestādēm un īpaši Eiropas komisiju? Ja aģentūras neīsteno, nestrādāt vairs, tad zinās funkcijas būtu jāpārņem Eiropas komisijai un citām iestādēm. Lai arī komisija, protams, varētu vēl pieņemt darbā papildus darbinieks vai likt pa, darbiniekiem darīt papildus pienākumus, tomēr būtu diezgan grūti apzinoties budžeta ierobežojumus. Ir, to īstenot šādā veidā. Un turklāt zaudēt šī neitrālā konsultīvā daba, ko veids aģentūras, un mēs tādu sajauktu politikas izstrādē ar politikas īstenošanu. Un visbeidzot, kā es teicu, mēs, protams, strādājam pie varbūt galā tādiem jautājumiem šajā pētījumā, bet bez šaubām mēs jums varam uzreiz ar lielu pārliecību teikt, ka aģentūra izmantošanu un šīs izmaksas ir daudz mazākas nekā tās būtu, gadījumi aģentūras tiktu likvidētas un pienākumus uzticēt dalībvalstīm vai Eiropas komisijai. Bet vēl papildus šeit ir grūti jāatzīst, ka ir grūti noteikt reālo faktisko izmaksu uh, apjomu, jo mēs runājam par hipotētisku variantu. Un vispēcot, Mēs, protams, nerunājam tikai par šīm septiņām aģentūrām, mēs runājam arī par citām aģentūrām. Tātad, ja uzskatām, ka te būtu liederīgs šāds pētījums, tad mums ir jāaptver ļoti plaši visas Eiropas aģentūras arī nākotnē. Paldies par uzmanību! Paldies par šo izklāstu. Tagad došu vārdu Gaier kungam, vai viņš ir sagaidījis to, ko vēlējās dzirdēt? Jā. Esmu apvienāts ar, protams, šo, šo prezentāciju un arī secinājumiem, jo ir lietas, kuras mēs varam izteikt skaitļos, un lietas, kuras nevaram, protams, izteikt skaitļos iespējami ietaupījumi. Jā, tātad šajā hipotētiskā variantā, ja aģentūras tiktu um, likvidēts. Protams, mēs skatāmies konkrētais iegums, ko sniedz aģentūras iekšē tirgus funkcionēšanai. Un tad lietas, kuras varam izdarīt centrāli, nevis 28 dalībvalstīs sastrumstaloti. Varbūt, ka tas nav tik svarīgi budžeta izteiksmē Eiropas budžetām vai valstu budžetiem. Bet tās papildus, daudz svarīgāk ir runāt par izmaksām, kuras rastos papildus uzņēmumiem, biznesa sektoram. Tas ir milzīgs. Tas ir viens miljards kaut vai. Vai ne, tas ir ļoti nopietns rādītājs. Tas ir ļoti nopietns arguments arī politiskajā a, diskusā. To mēs varam izmantot kā argumentu arī vēl turpmāk, lai iespējams norādītu, ka arī strādāt pie budžeta, mēs varam ļoti pamatīt, pamatot norādīt uz šo pievienoto vērtību. Galu galā mēs runājam par situāciju, kur eh, saprotam, ja aģentūras reāli mums ir kā konsultīvās iestādes un nav jau tā, ka viņas darbojas tikai ļoti šaurie sektorāli. Te ir jāskatās lietas tomēr plašāk. Piemēram, ja mēs runājam par gaisa attiksmi vai zāļu ražotājiem. Aģentūras ir izšķiroši nozīmīgs šo nozaru piekļuvēju iekšējiem tirgumam. Tālāk, ja mēs runājam par šo aģentūru spēju nodrošināt arī Eh, turpmāko funkcionēšanu. Nu, es vēlos tagad konkrētos skaitļus. Varbūt bija tāda cita pieredze, bet es atceros, bija arī jautājums par to, kā līdz šim ir darbojušās šīs aģentūras un vai nākotnē aģentūru, piemēram, pat peļņu papildus līdzekļu viņi neiztērē varētu iztērēt savādāk. Nu, lūk, tas ir bieži vien aktuāls jautājums. Un, um, piemēram, kas skar gaisa satiksmi, un viss šī Eiropas nozare kopumā arī ir signalizējusi, un tāpat arī EASA, esmu sagatavojis atzinumu. Un nu, īsi pasakot, uh, Viņi saka, ka nav tik nozīmīgs šis nodevu apjoms. Daudz svarīgāks ir tas, ka aģentūra darbojas strauji un uh, reaģē uz situāciju un nodrošina šo nepieciešamo pakalpojumu. Tad tas daudz svarīgāks nozarei jautājums. Viņiem nav, nav tik sāpīgi samaksāt augstāks nodevs, bet viņiem ļoti svarīgi, lai viss notiek laicīgi. Lai šī tirgus uh, funkcionēšana tiktu saglabāta. Es, protams, vēl iedzināšos arī šajā pētījumā vēl pamatīgāk un kas skar gan tālāk arī budžeta jautājumus, gan arī uh, pamatregulu. Uh, Turpmākā izstrādē attīstīšanā es noteikti šeit izmantošu vairākus argumentus. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds Stihovska kungam. Ďakujem, panem predsedajcím. Liels paldies priekšsēdētājiem. Budžeta kontrols komitejā mēs ļoti cieši sakojam aģentūra darba iznākumam. Un mēs diezgan nesaudzīgi izsakam arī savu kritiku. Mēs darām visu iespējamo, izvērtējot aģentūru darbu. Un mēs nesakam vienkārši, jā, ir labi, kā ir. Pavisam nesen mēs neapstiprinājām uh, budžeta izpildi vienai vai citai aģentūrai. Esmu jau ilgu laiku bijis EPP referents aģentūra jautājumā. Esmu viesojies 19 aģentūrās, esmu bijis visā, visās dalībvalstīs un uh, vismaz dienu paviesojies šajās aģentūrās, paraudzījies, kā tās strādā. Un to esam darījuši īpaši domājot par budžeta izpildes pieņemšanu pēdējo gadu laikā. Tāpat kā Gājer kungs, Es uzskatu, ka nav nemaz tik vienkārši atbildēt uz šo jautājumu par aģentūrām. Jā, tās paveic lielisku darbu, jā, tajās ir lieliski darbinieki, taču tās ir pelnījušas arī kritiku. Un es domāju, ka mums ir jāpadomā, vai mēs vēlamies arī turpmāk piešķirt līdzekļus šīm aģentūrām. Ja tas netiek pamatots ar pienācīgu darbu rezultātu. Zināmā mērā man jāpauž nožēla par to, ka tas, ko nu pat dzirdējām no um, eksperta, ir tikai daļais pētījums. Es labprāt dzirdētu secinājumus, jo, nepārprotiet mani, Eiropas Savienības aģentūras darbojas labi. Ja mums būtu 20 dažādas regulatīvās iestādes, kas, eh, piemēram, testē uh, lidaparātus, un es zinu, par ko es runāju, Čehijā mums ir tikai um, neliels skaits ekspertu civilās aviācijas jomā. Viņu skaitu varētu uh, saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Un es nerunāju par tādām valstīm kā uh, Kipra un Malta. Es ceru, ka jūs uh, nedomājat, ka es tagad kritizēju mazās valstis. Jā, ir Luksemburga, Baltijas valstis, un tajās gluži vienkārši nav ekspertīzes, nav nepieciešama eksperta, lai veiktu šos pienākumus. Tāpēc es vēlētos, lai mēs tomēr aplēstu cik izmaksātu tas, ja mums būtu 28 atsevišķas aģentūras, kas veic šo vienu uzdevumu. Piemēram, pārtiks aģentūra, tā paveic lielisku darbu, nodrošina nekavējošu informācijas aprīti. Tas tik tiešām ir apsveicam, cik lielisks tās darbojas. Un ja mums būtu 28 tādas aģentūras, domājot par to, vai mums, um, kas būtu jāaizliedz šodien vai rīt vai kādu citu dienu. Es priecājos, ka mēs runājam par šo jautājumu, un es domāju priekšsēdētāji, ka tas ir jautājums, kuram mums būtu jāvēl daudz vairāk laika, un es ceru, ka mēs tam varēsim pievērsties pavisam drīz. Jo es domāju, ka šobrīd Eiropas Savienības aģentūras ir patiesas dārgums, bet diemžēl eh, tās eh, negūs pietiekam atbalstu. Paldies! Merci. Paldies, kas vēl vēlētos izteikties. Maragal. Maragal kungs, lūdzu. Ja iespējams, priekšsēdētāji. Vēlējos vien uzdot dažus jautājumus, pavisam konkrētus. Manuprāt, šis pētījums ir ļoti interesants un tas nāk īstajā laikā. Izais punkts ir tāds, ka mēs analizējam instru, instrumentu, tātad tās ir aģentūras, un vadāmies pēc principa, ka funkcija ir galvenais. Tātad šai funkcijai ir jādarbojas Eiropas Savienības līmenī un nevis dalībvalstu līmenī. Tātad tāda ir pamathipotēze. Es domāju, ka varbūt vajadzētu pārskatīt šo hipotēzi. Vai šo funkciju mēs joprojām varam pārvaldīt labāk Eiropas līmenī, nevis nacionālā līmenī? Jo tādā gadījumā mēs varētu paredzēt uh, dažādu veidu funkcijas atkarībā no tā, par kādu instrumentu ir runa. Mēs, piemēram, varētu paredzēt arī, ka komisija varētu tieši uzņemties uh, dažu funkciju izpilde. Kāpēc ne? Jo vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir uh, publiskā administrācija, kas veic šos uzdevumus, uh, kurus varbūt veic kāda aģentūra citā dalībvalstī, un kāpēc mēs nevarētu paredzēt, ka, teiksim, komisija tieši uzņems uh, šo pienākumu integrējot tematiski, un tādējādi mums izdotos ietaupīt līdzekļus pateicoties centralizētai pieejai. Mēs varbūt gūtu arī labāku rezultātu, samazinot izmaksas un ietaupot uz apjomu rēķina, jo mēs varētu izmantot vispārējo dienestu struktūru. Un vēl kāds elements, kas um, gan tieši nav saistīts ar šo pētījumu, ir šīs nodavas. Nodavas par uh, pakāpojumiem, kurus sniedz šīs aģentūras. Es domāju, ka jau izveidojot aģentūru, mums vajadzētu paredzēt šādas nodavas, lai ar tām pietiktu, lai finansētu šo aģentūru budžetu. Tieši tāpat kā tas notiek dažādās struktūrās, gan nacionālajā līmenī, gan uh, reģionālā līmenī. Es domāju, ka ja šīs struktūras darbojas efektīgi, ja tās ir nepieciešams, tad, ja šis pakāpojums dažiem ir noderīgs, tad būtu tikai normāli, ja šīs eh, personas uzņemtos arī pakāpojumu izmaksas un maksātu attiecīgi pietiekamu nodevu par saņemto pakāpojumu. Es domāju, ka mums ir jāpaplašina uh, šis pētījums un jāpiemēro tas attiecībā uz visām aģentūrām, kas ir Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies Margal kungam, Donano kungs! Es vēlējos tikai precizēt, ka runa ir uh, bijusi tikai par septiņām aģentūrām. Jā, to mēs dzirdēsim pēc brīža. Vai ir vēl kādi jautājumi? Deprēkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos teikt, es priecājos par secinājumiem. Nu, būtu pārsteidzoši, ja mēs būtu secinājuši, ka Eiropas Savienības aģentūras izmaksā daudz dārgāk nekā šie divi minētie pārējie scenāriji. Man ir divi jautājumi, kas sasaucas ar to, ko nu pateica Margalkungs. Ir vēl kāds jautājums, ko mēs varētu pārdomāt, proti, kādas ir papildus izmaksas dažām aģentūrām. Es nesaku, ka to mēs varētu piemērot visos sektoros, bet kādas ir papildus izmaksas, kas rodas no aģentūras radīšanas, ņemot vērā, ka dažas misijas varētu īstenot, piemēram, arī administrācija. Es nesaku, ka visos gadījumos to ir iespējams piemērot. Ir gadījumi, kuros ir nepieciešams uh, diezgan autonomas aģentūras, kas īsteno noteikts uzdevums. Bet tātad es vēlos atsaukties uz Mara Galkungu teikto. Šīs aspekts neparādās pētījumā. Es domāju, ka mums vajadzētu nošķirt tomēr sektors, kuros ir nepieciešama neatkarīga iestāde ar objektīvu autonomiju un uh, kur nav pakļauta administrācijas kontrolē. Bet citos gadījumos tas nav nepieciešams un tas nav obligāts. Un otrs jautājums, kas attiecas uz izmaksām, te tīri no budžeta viedokļa Eiropas Savienības budžetam, salīdzinot ar dalībvalstīm, uh, šīs izmaksas uh, samazinās, tāpēc, ka, uh, tāpēc, ka pakalpojums nosacīja arī cilvēki, kas izmanto šos pakalpojumus. Bet dažos gadījumos um, par dažām aģentūrām mēs to nevaram teikt jo dažu aģentūru rīcībā nav šādu resursu, un vai tādā gadījumā te ir tāda pati loģika, es vēlētos tomēr gūt vēl apstiprinājumu. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka ne, tad ar jūsu atļauju cienījamie kolēģi. Vai jūs pār, varējāt pārliecināties, ka ikviena no šīm aģentūrām ir noderīga? Vai jums nešķiet, ka dažkārt mēs redzam aģentūras tāpēc, lai iepriecinātu vienu vai citu valsti, kurai patiktos uzturēt šādu aģentūru savā teritorijā? Tātad, vai katrai ir sava specifiski pievienotā vērtība? Un vai jūs varējāt pārbaudīt to, ka gadījumā, ja ir šāda Eiropas Savienības aģentūra un tā vairs nedarbojās, tad uh, varēja, teiksim, administrācija vai nacionālās aģentūras uzņemties šo uzdevumu. Tātad šī te Eiropas Savienības uh, aģentūra bija tāda, kas varēja uh, panākt lielāku efektivitāti un samazināt izmaksas. Un es domāju, ka Margalu uh, kungu tas jo īpaši interesēs, ka Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma aģentūra um, darbojas um, ar um, pārāk lieliem līdzekļiem, bet tos nav iespējams samazināt. Uh, U, jo pretējā gadījumā tas varētu radīt uh, papildus grūtības nacionālajām aģentūrām. Un ja tas tik tiešām tā ir, vai mēs varētu par to runāt uh, skaidru valodu, lai tik tiešām racionālisms gūtu pārsvaru? Melankungs, vai jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem, protams, sintētiski, jo mūsu darba kārtība ir diezgan pilna. Thank you very much. Lielas paldies! Varbūt, ka es varētu atsaukties uz dažiem punktiem, jo uz dažiem varbūt man nevajadzētu atbildēt. Es domāju, ka tik tiešām ir tā, ka mēs varētu uzlabot aģentūru rezultātu. Tajā gadījumā, ja mēs varējām konstatēt, ka dažas no šīm aģentūrām eh, samazina budžeta līdzekļus, varētu teikt, ka dažu rezultāts neuzlabos, bet mēs pēc šī pētījuma varam teikt, ka nav iemesla samazināt izmaksas, lai uzlabotu efektivitāti. Taisnība ir arī tas, ka šīs aģentūras nepietiekami informē par pievienoto vērtību, kāda tām ir. Protams, ka tās veids nepieciešamo izvērtējumu saskaņā ar noregulējumu, kas ir spēkā, bet vispārēji runājot, es piekritīšu tam, ka šīs aģentūras eh, varbūt netik veiksmīgi demonstrē savu pievienoto vērtību dalībvalstīm un citiem. Jautājums par to, vai visām aģentūrām vajadzētu uh, iekasēt uh, šīs nodevas. Jā, tas ir ļoti interesants jautājums. Ja es pareizi saprotu, tad Eiropas vērtspapīra un uh, tirgu aģentūra, kas ir viena no uh, trim finanšu uzraudzības aģentūrām, šobrīd raugās uz iespēju ieviest šādas nodevas kredītu aģentūrām, kuras um, strādā pie tirgus uzraudzības. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, par kur noteikti jārunā, lai aģentūras varētu rēģēt un pārdomāt, vai būtu iespēja rast šādu peļņu no pakalpojumiem, kurus tās sniedz, tā vietā, lai saņemtu šos līdzekļus no Eiropas Savienības budžeta. Tieši tāpat šis eh, jautājums, kuru pieminēja eh, kolēģi eh, deputāti par to, ka šie līdzekļi varbūt būtu jāiekļau budžetā. Jā, es tam piekrītu. Es domāju, ka lai arī ir grūti pierādīt to, ka daudz vērtīgāk ir šādas aģentūras nevis darbs dalībvalsts līmenī, uh, To ir grūti pierādīt gan no izmaksu, gan no iegūmu viedokļa. Es domāju, ka mums izdevās vienoties par konsensusu ne tikai aģentūru starpā, bet arī Eiropas um, uzņēmumu starpā, kas izmanto šo aģentūru pakāpojumus un var teikt, ka tām ir ļoti svarīga loma, jo tas ļauj um, apusēji atzīt standarts, un tas noteikti nozars pārstāvjiem izmaksā daudz vairāk, ja šīs, eh, šī pakāpojuma, ja šīs misijas būtu jāizteno nacionālā līmenī. Paldies! Paldies! Tagad vārds referentam vēl pēdējiem vārdam par aģentūrām. Nu, man jāsaka, ka man nekas daudz nav piebilstams priekšsēdētāji. Paldies. Turpina priekšsēdētājs bez mikrofona. Tagad pievērsīsimies nākamajam izklāstam. Šim nākamajam jautājumam, kas attiecas uz. La mesure de la, de la mise en Nākamais jautājums par katrā Eiropas Savienības budžeta eiro izmaksas, lai izturot ES politikas dažādās dalību valstīs. Eiropas dotācija īstenošanas izmaksu pārvaldība. Aicinu Murisanu kungu. arī iepazīstināt mūs ar šo pētījumu. Viņš to pāraucīja. Vārds eh, viņam ievadrunai. Paldies! Liels paldies, eh, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es vēlos pateikties komandai, ar kuru esmu strādājis kopā, lai eh, izstrādātu šo pētījumu par šīm izmaksām, kādas ir jāveic nacionālajām iestādēm lai piekļūtu arī Eiropas Savienības budžetam, budžeta fondiem. Paldies priekšētāji jums par jūsu ieguldīto darbu, lai šo pētījumu tiešām es varētu veikt. Pētnieku komanda bija tiešām ļoti spēcīga, mums bija nepieciešama informācija no komisijas, un tas tiešām ir jānorāda komisijas ģenerāldirektorātne bijusai šaubīgi par informācijas sniegšanu, nelabprāt mums sniedz šo informāciju, lai izpildītu savu darbu. Un pateicoties ar jūsu atbalstu un vicepriekšsētāju Georgievas atbalstu, mēs varējām iegūt šo informāciju un nodot to pētniekiem. Uh, Tādēļ es pateicos jums priekšsēdētāju kungs un arī vicepriekšsēdētāju Georgievs kundzei par to, ka saņēmām nepieciešamo informāciju, lai vispār varētu veikt šo pētījumu, lai varētu ļaut arī Eiropas parlamentam spēlēt pilnībā sava uzrauga lomu. Es uh, sagaidu prezentāciju pētījuma. Galvenais mērķis bija identificēt uh, šīs um, izmaksas, kas ir jāsadz nacionālajiem iestādēm, lai varētu piekļūt Eiropas Savienības fondiem, kā arī, lai sniegtu priekšstatu par šīm atšķirībām, par dažādajām programmām. Uh, kopīgajā un dalītajā pārvaldības programmā, kur varbūt ir pārāk lielas uh, izmaksas labuma guvējiem, jo īpaši, kad runājam par galējo summu, kādu viņi saņem no Eiropas Savienības budžeta. Jā, bū, birokrātiskais sloks dažās politiskās jomās ir tik liels, ka tas varētu arī jāturēt um, fondā uh, ieguvējs no pieteikšanās. Un tas, te ir arī interesanti secinājumi par uh, šiem projektiem izmaksas dimensijas ir lielas arī, jo tas ir skaidrojums ar pašu projekta dimensiju. Bieži vien projekts tad ir bijis mazāks nekā eh, šīs eh, izmaksas, lai vispār varētu tik klāt šiem um, budžeta fondiem. Pētījuma mērķis nav sniegt visaptvarošu pētījumu par Eiropas Savienības fondu pārvaldību. Uh, bet drīzāk identificēt uh, potenciālos risinājumus, um, kā arī izplatīt paraugu prakses, lai varētu labāk īstenot mūsu projektus, lai nauda nonāk pie saņēmējiem ātrāk un vienkāršāk. Arī jau laba finanšu pārvaldības uh, kontekstā, lai mēs varētu arī identificēt krāpniecības gadījumus Lūk, tas arī viss no manas puses, un arī sagaidu prezentāciju, kā arī diskusijas pēc tam. Paldies! Liels paldies! Aicinu tagad uh, Deluat uzņēmuma ekspertus mūs iepazīstināt ar uh, šo pētījumu. Kurš uzstāsies? Liels paldies, priekšsētāji kungs, gudētie dāmas kungi, deputāti. Man ir prieks jūs iepazīstināt ar šo svarīgo Eh, ziņojumu nākamo 15 minūšu laikā. Atgādināšu pētījuma mērķis ir sniegt eh, sapratni par saikni, par izmaksām, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības fondiem, kā arī identificēt neefektivitātes. Te mēs analizējām esošu regulatīvo fonu visā šajā fondu procesā. Mēs arī eh, izanalizējām izmaksu aplēses, uh, Uh, balstoties informāciju, ko saņemām no dalību valstīm, komisijas un uh, šo, no šiem fondu saņēmējiem, tad atsām klajā arī ar rekomendācijām par turnašu beigās. Gribu atgādināt, kā te mēs balstījāmies arī uz fondu projek uz atlasītiem projektiem. Mēs runājam par visiem projektiem. Arī koncentrējamies uz izaugsmu, nodarbinātību, ekonomisko, sociālo kohēziju, kā arī ilgspējīgu attīstību. Un tad uh, te, jā, mēs varam runāt par to, ka uh, esam nosaguši te divas trešdaļas no, visiem, no visām grāta programmām. Tas ir visai daudz. Tad, nu, kāds ir konteksts? Jūs zināt, ka Eiropas Savienības regulu vienkāršošana harmonizācija ir arī bijis mm, galvenais jautājums fondu saņēmējiem. Eiropas Savienības regulas netieši arī rāda izmaksas, nav fondu pārvaldība izmaksas, ir specifiski arī noteikumi, kas arī atrunā visu šo grantu piešķiršanu procesu, ņemot vērā ievērojamās atšķirības starp dažādajiem uh, fondu programmām skaidrs, ka finanšu regula galvenokārt nosaka vādošos principus, paredz rekomendācijas attiecībā uz grantu pārvaldību. Uh, Tad katrai programmai pēc tam ir arī savi specifiskie noteikumi programmas līmenī. Lūk, te ņemam vērā arī šo programmu specifiku, kā arī raugāmies, vai mm, šīs programmas var radīt, vai šie noteikumi var radīt mm, slogu piemēram, prasības par auditu un tam līdzīgi. Es domāju, ka ir, jā, pareizi būtu teikt, ka daži noteikumi ļoti atšķirīgi, tas nav loģiski noteikumi, piemēram, par studentu mobilitātes pārvaldību. Šie noteikumi tos nevar pārvaldīt tāpat, kā tiek pārvaldīti noteikumi, kas piemērojas lielam pētniecības programmām. Tad arī Mēs nevaram tādējādi pēc iespējas vairāk harmonizēt uh, programmas, kur tas ir nepieciešams. Tālāk par grantu procesu kā tādu. Tas ir ļoti līdzīgs dažādās uh, programma, fondu programmās, pat ja īstenošana, kā jau norādīja, var būt visai atšķirīga. Tad, uh, nu, šajā pētījumā jūs arī redzat, ka mēs te, uh, ne pa trim lielām daļām, ir uh, Tad, tad uh, konkurs, konkursu piešķiršana, rezultātā tad, uh, un tad arī uh, finan, projekta finansēšana un um, projekta piešķiršana. Te ir arī dažādi procesa spēlētāji, un viņu loma arī ir atkarīga, ir atšķirīga. Aģentūras, dažādas komisijas, ģenerāldirektorātu daļas un tam līdzīgi nacionālās iestādes. Uh, tad katrā procesā tad tiek ievēlē, tad arī mēs piešķiram šos uh, projektus. Vispirms uh, tad, tad tiek veiktas sārunas par finansējumu procesu pārvaldību prasa resursus, finanšu resursus, cilvēku resursus no dažādām iesaistītām pusēm. Tagad paskatīsimies uz to, cik maksā šis process. Komisijas finansiālajie dienesti nevarēja sniegt visu nepieciešamo informāciju, mm, lai veiktu pilnībā šo pētījumu precīzi. Tad, nu, šī izmaksas ir o, tādas. O, vispārīgas. Jābūt visai piesardzīgiem, tur jāveic ekstrapolācija un jāsalīdzina šīs izmaksas. Nav mums arī izmaksas par Erasmus. Plus. Erasmus Plus nav arī iekļauts uh, šajā sarakstā. Eiropas Savienības līmenī uh, šajā pētījuma aptvērumā, kur jau es teicu, mēs pētām programmas, izslā, izņemot Erasmus Plus, uh, Eiropas komisija tērē 100 miljonus eiro, lai īstenotu grāntu programmas. Um, mēs aprēķinam procentu. Tas nozīmē vidēji, ka tiešai uh, komisijas pārvaldības izmaksas ir 0,830%, gan drīz 1% no parakstītā līguma vērtības, un dalītajā pārvaldībā izmaksas ir 0,1% no vērtības. Par tiešo pārvaldību es minēju vidējo rādītāju 0,05 un 9,6%, kas ir visai nu, liels, liela atšķirība, ir visai liels šis. Uh, Eh, rādītājs. Tad ir 0,07 līdz 0,50% eh, dalītā menedžmenta gadījumā. Nu, šos, šīs atšķirības varam arī skaidrot ar dažādām izmaksu, eh, dažādiem izmaksu iemesliem. Piemēram, likumdošanas, ziņošanas pienākumu kontrole automatizācija un tam līdzīgi. Tālāk, ja skatām to visu nacionālā reģionālā līmenī, tad arī te ir, ir līdzīgi rezultāti kā komisijā Eiropas Savienības līmenī. Te vidējais uh, izmaksu uh, aprēķins ir 5,05%. Te izmaksas arī eh, var būt eh, no 3 līdz 10 procentiem, viss atkarīgs no specifiskiem gadījumiem. Tālāk par eh, saņēmēju līmeni. Saņēmēji, ko mēs arī analizējām, skatot dažādus projektus, tad izmaksas šeit ir no 1 līdz 18 procentiem. Tad, tad te ir vislielākais šīs izmaksu mm, klāsts, kad uh, saņēmēji uh, pieprasa ļoti mazu summu, tad viņiem ir jāaiziet cauri visu procesu un beig beigās tas viņiem maksā dārgāk nekā naudu, ko viņi prasa no Eiropas Savienības. Tālāk arī pieteikšanās uh, process. Um, 20 līdz 30 procentiem tas maksā uh, no visām izmaksām pieteikumiem. Tas nozīmē, ka arī, ja pieteicēji neseņēma fondu, tad tomēr viņiem maksā šis process ļoti dārgi. Tad arī svarīgi norādīt uz to, ka komisija jau ir veikusi ievērojamus um, vienkāršošanas pasākumus, balstoties uz intervijām ar uh, um, naudas saņēmējiem, aģentūru Tomēr ir visai liela joprojām, visai liels joprojām administratīvais sloks Eiropas Savienības līmenī. Mēs runājam par to, ka netiek harmonizētas procedūras, arī ļoti daudz nepieciešami dokumenti, arī ir ļoti gāras eksante pārbaudas, izmaksas, nav arī harmonizācijas nav automatizēta informācija, digitalizēta, un tad arī, protams, dažādos līmeņos notiek dažādas kontrolas. Nacionālā, reģionālā līmenī administratīvais sloks saistās ar to, ka ir e, jāiesniedz ļoti daudz ziņojumu komisijai. Nacionālās, reģionālās iestādes uzskata, ka arī regulējums nav īpaši skaidrs Man tas viss ir ļoti sarežģīti un arī revīzijas process ir garš. Par saņēmējiem Vispirms ir ļoti svarīgi piezīmēt to, ka, ja mēs raugāmies uz uh, procesu saņēmēja līmenī, tad process ir ļoti sarežģīts tieši mazākajām organizācijām, kurām varbūt nav tik liela ekspertīze, lai piedalītos šajos uh, procesos, un, protams, arī jaunie pieteicēji, kuriem nav pieredzes. Tā rezultātā mazās organizācijas uzņēmēji arī bieži vien uh, atturās no šīs pieteikšanas vienošanās, jo tas vienkārši var viņiem dārgi izmaksāt. Tad arī ir sūdzības ir par administratīviem slogiem, informācija viss, kas ir jāiesniedz, ļoti nepieciešami, daudz nepieciešami arī pavadošie dokumenti, dažādas kontroles, eh, kontroles, kas atšķiras nacionālā eh, līmenī, komisijas līmenī un tā tālāk tā joprojām. Tālāk par 2007.13. gadu finanšu programmu. Jau ir ieviests vairākas vienkāršošanas uh, iniciatīvas, vēl arī būs citas iniciatīvas un pasākumi. Piemēram, īstenotie vien, vienkāršojumi saistīti tieši ar izmaksu atmaksu, kompensāciju, digitalizāciju, automatizāciju. Uh, Paredzētā vienkāršošana attieksies tieši uz MVU, uh, un lai, viņi, lai uzņēmumi varētu vienkāršāk pieprasīt izmaksu kompensāciju, lai arī vieglāk varētu iesniegt tehnoloģiski dokumentāciju un arī tiks harmonizēt noteikumi vairāk starp komisiju un dalību valstīm. Tad vitam visam papildus Papildus tam, kas arī mūsu pētījumā, esam saņēmuši arī atgriezenisko sēto komisijas un um, fondu saņēmējiem. Tad arī um, te ir nepieciešama paraugu prakšā apmaiņa piecās jomās. Vispirms, uh, regulatīvais uh, satvers noteikumi jāveic uh, lielāka harmonizācija dažādās fondu programmās. Tas viss vēl ir iespējams un vēl jāanalizē. Uh, Piemēram, var arī vienkāršot izmaksu opcijas, izmaksu kompensācijām. Tālāk digitalizācija, aktivitāšu automatizācija. Šeit nav tikai jautājums par to, ka process ir automatizēts pēc iespējas efektīvāk, bet arī, lai eh, tas, kā tas notiek, lai šis process būtu skaidrs un lai tas tiktu arī eh, Um, izskaidrots uh, pieteicējiem. Tālāk biznesa procesa uzlabojums, te arī vairākie piemēri. Piemēram, ir arī šī vidustermiņa ziņošana jāceļ, tāpat arī jāizvairās no dubultās revīzijas dalību valsts un komisijas līmenī, jāizvairās no dokumentu, pārlieku lielās plūsmas. Ceturtā joma arī jāracionalizē ziņošanas prasības un visbeidzot arī, protams, uh, uh, pieejamā finanšu informācijas sistēmas, lai atvieglotu procesu, lai varētu arī koncentrēties uz tām jomām, kur uh, ir iespējams ietaupīt naudu. Noslēgumā Tātad pētījums norāda uz to, ka grāmatu procesu varam vēl vairāk vienkāršot. Tas arī uh, uh, būs uh, ekonomiski izdevīgi gan komisijai, gan dalību valstīm un reģioniem. Taču ir arī ļoti svarīgi norādīt uz to, ka šos procesus var vienkāršot, lai atvieglotu arī pieteikumu iesniegšanas procesu, naudas izmaksāšanu. Uh, var samazināt administratīvo slogu, vai nu tas ir vienkārši dokumentas vai arī finansiāls sloks. Lūk, tādēļ noslēdzu ievadu runu. Paldies par uzmanību. Liels paldies par šo ārkārtīgi interesanto pētījumu un galveniem virzieniem, kuros mēs varētu vienkāršot procedūru. Jā, protams, runa ir par labu budžetu pārvaldību lai nebūtu tā, ka mēs atsakamies no dažiem projektiem, bet drīzāk padarīt proje šo te procesu efektīgāku un tas izmaksātu mazāk. Bieži vien tas ir absurds, kad mēs uzzinām, kādas ir šīs procedūras, tāpēc es domāju, ka jūsu pētījums ir daudz sološs. Tagad uzsāksim diskusijas. Ašvārdu kungam vārds. Liels paldies par ziņojumu. Tā ir ļoti vērtīga informācija. Dažas idejas, kuras jūs pieminējāt, jūs teicāt, šīs te izmaksas, ja mēs salīdzinām vienu sektoru, citu sektoru, varbūt jūs varētu mums sniegt dažus skaidrus piemērus. Vai eh, te varētu salīdzināt vienu dalību valstu ar citu? Piemēram, teiksim, vienā dalībvalstī tas izmaksā vairāk nekā citā vai vienā reģionā. Un vai jūs varētu norādīt arī uz noteiktiem uh, noteiktām jomām, kurās šie projekti varbūt izmaksā dārgāk. Jūs, piemēram, runājat par maziem uzņēmumiem. Tas rada bažas, un mēs vēlētos uzzināt, ko vairāk. Un noteikti vēl būs arī citas jomas, kurās varētu secināt, ka izmaksas ir tik lielas, ka galu galā šīs programmas ļoti, dod ļoti nelielas, nelielu pievienoto vērtību. Tā tad varbūt jums būtu vēl kādi komentāri par šiem aspektiem. Paldies! Paldies, Margalkungs! Paldies, priekšsēdētājs! Vēlētos uzdot trīs jautājumus, pavisam konkrētus. Tātad pirmais. Nu, tas izriet no jūsu teiktā netieši, bet es tomēr vēlētos precizēt. Šie saņēmēji. Mēs nu pat pirms brīža runājām par neaģentūra izmaksām. Varētu, piemēram, arī būt izmaksas tādā gadījumā, ja mums nav kādu uh, juridisko normu. Pirms neilga laika parlamentā mēs uh, pieņēmām kādu ziņojumu par uh, savstarpējo saikni administrācijas starpā starp dalībvalstīm, un es domāju, ka ir ļoti daudz tādu jomu, kurās mēs vēl varētu optimizēt savas attiecības, jo īpaši tas sakāms par subsīdijām. Un tāpat ir arī izmaksas, kas saistīts ar laiku. Sākot no brīža, kad kāda procedūra sākas, līdz pat brīdim, kad tā tiek noslēgta, šis laika posms noteikti kaut ko izmaksā. Protams, tas viss ir atkarīgs no tā, cik sarežģīta ir šī procedūra, bet, piemēram, strādājot ITRA komitejā, man ir bijusi iespēja paraudzīties uz to, kā tiek īstenots programmas uh, Eiropa 2020 ietvaros, un ir ļoti daudz izmaksas, kas ir saistīts ar uh, to, cik smagnējas ir šīs procedūras, piemēram, universitātēm. Un ir vēl kāds aspekts, par kur mēs runājām priekšsēdētāji - publiskās administrācijas darba kultūra. Publiskā dienesta darba kultūra. Viss ir jāpārbauda pirms mēs vispār kaut ko sākam, bet anglosakšu kultūrā mēs drīzāk eh, esam pieraduši pie eksposte eh, šāds te kontrols ir pārbaudas. Tāpēc es vēlētos zināt, vai jūs ņēmāt vērā arī šīs kultūras atšķirības, vai arī tas mums nevarētu, nevarētu palīdzēt samazināt administratīvo slogu, izmaksas un arī termiņus gluži vienkārši rīkojoties saskaņā ar veselo saprātu. Protams, zinām piesardzības pasākumi, bet pēc tam eksposta pārbaudas tā vietā, lai būtu šāds te ārkārtīgi sarežģīts autorizācijas procedūras. Šķiet, ka neviens vairāk nevēlas izteikties. Grēsas kons, lūdzu. Lielas paldies par šo pētījumu. Lai arī es varbūt dažus punktus vēl neesmu detalizēti izpētījusi, Protams, ka Eiropas Savienības līmenī mums ir jātiek galā ar milzīgu mašinēriju. Mums ir jāsavāc līdzekļi no dalībvalstīm un pēc tam ar dažādu likumdošanu, dažādiem īstenošanas pasākumiem mēs dodam šos līdzekļus atpakaļ, un, protams, protams, tas ir birokrātisks process, tam ir jābūt birokrātiskam, jo citādi nav iespējams. Tāpēc jautājums, vai nebūtu saprātīgāk, piemēram, um, budžeta komitejā teikt, dalībās patur šos līdzekļus, bet es vēlētos tomēr pabrīdināt, ka mums nevajadzētu iedomāties, ka mēs tagad sev palīdzam. Ja mēs uzskatām, ka mēs varam tik ļoti vienkāršot šo procesu, eh, kas saistīts ar līdzekļu piešķiršanu, ka dalībvalstis un var gluži vienkārši izmantot šos līdzekļus, kā tām labpatīks. Es vēlējos vien norādīt uz to un skaidri pateikt, jo visi šeit arī zina, pie kuriem jautājumiem es strādāju. Ja mēs vairs nevēlamies nekādu budžetu komiteju Eiropas Savienībā, tad jautājums ir, vai mēs gal galā necenšamies paši eh, sev melot. Ar šiem jaunajiem noteikumiem, eh, piemēram, zaļināšanu, mēs eh, paši sevi esam pārspējuši. Šie noteikumi ir tik ļoti sarežģīti, ka mēs esam sasnieguši tādu līmeni, ka mēs vēlamies īstenot tikai politiskos mēķus. Mēs sakam, nu, dariet kaut ko, bet eh, viss priecājas par to, ka ir iespējams saņemt līdzekļus eh, ar vismazāk iespējamiem priekšnoteikumiem. Bet mums ir jāsaprot, uh, kāda ir mūsu mērķi šeit parlamentā, kādus mērķus mēs vēlamies sasniegt ar šiem līdzekļiem, ar šiem finanšu līdzekļiem, un vai mēs tik tiešām varam atteikties no šiem priekšnoteikumiem. Es, protams, būtu gatava no tiem atteikties, bet es domāju, ka ne visi kolēģi ir uz to gatavi. Un ja mēs no tiem atsakamies, tad mums kaut kādā veidā tas tomēr ir jākontrolē. Tas ir jautājums arī par sekām. Tāpēc es vēlētos, lai mēs vismaz saprotam, par ko mēs šeit diskutējam. Es būtu pateicīgi, ja jūs uh, to saprastu. Un es domāju, ka ar jauno reformu mums nevajadzētu arī tagad eh, censties panākt kaut ko tādu, kas ir absolūti neiespējams. Jā, mēs varam. Mums vajadzētu ietaupīt tur, kur mēs to varam. Bet, piemēram, savā pētījumā, kur kur jūs to piedāvājat, piemēram, šie te 13 miljārdi, 7 miljoni. Nu, jāsaka, man šie skaitļi nemaz neliekas tik lieli. Man labpatīk tos redzēt to drīzāk izteiktu procentu uh, izteiksmē. Nu, man šķiet, ka tas nemaz nav tik daudz, ņemot vērā šo milzīgo mašinēriju, kā darbojas Eiropas Savienībā. Uh, Es nezinu, vai mums skaidri tik tiešām var palīdzēt izvērtēt šo visu procesu. To mēs mēģinam jau ilgstoši šeit uh, budžeta komitejā. Uh, protams, ka pētījums ir ārkārtīgi interesants, bet man ir šaubas, vai to visu mēs varam šeit īstenot. Paldies! Jā, jā, tas tik tiešām ir aktuāls jautājums. Jūs esat budžeta komitejas uh, referente jautājumā par omnibus, kas strādā pie uh, finanšu noregulējuma vienkāršanas. Tagad vārds Doneno kungam. Jā, Gresas kundze tieši par procedūrām jau ir runa. Ja šobrīd mums ir 27 miljārdu struktūra fondu, kuri netiek pieprasīti, tāpēc, ka tie netiek īstenot, tad tomēr tas nozīmē, ka kaut kur slēpjas problēma. Es esmu gadiem ilgi strādājis pie šiem jautājumiem, un es zinu, ka projektu īstenotāji uh, nu, nemets šajā avantūrā, tāpēc, ka procedūra ir ārkārtīgi sarežģīta. Nu, man eh, patiktu, ka mēs nepārtraukti kontrolējam, bet ne jau tā mums eh, izdosies eh, pārvaldīt Eiropu. Es domāju, ka šobrīd, ņemot vērā to, kas notiek pasaulē, mums tas nebūtu vajadzīgs. Es domāju, ka gluži pretēji mums ir jānodrošina, lai pilsoņi uzticētos Eiropas Savienībai un mums ir jāievieš noteikumi, kas dod galvenās orientācijas un noteikums Eiropas Savienības līmenī, bet pēc tam īstenošana notiek dalībvalstu uh, līmenī, nekontrolējot nepārtraukti, bet, teiksim, gala fāzē, uh, tad, kad tiek veikt maksājumi. Paldies, paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Es domāju, ka mēs esam tādā kā eh, augstums Te nav nekādas termoizolācijas, es atvainojos. Es ceru, ka mēs tik tiešām ietaupam uz apkurs rēķinu parlamentā. Nu, vismaz taupam līdzekļus. Tātad procedūras jautājums ir izšķirīgs. Tās bieži vien ir tik sarežģītas, ka ir jāvēršas pie advokātu birojiem, kas var to īstenot. Vai jūs zinat, cik grūti operatoriem ir aizpildīt šīs veidlaps? Tātad, jāsaka, ka jūs te liedzat savam advokātu kabinetam eh, daļu darba. Man bija iespēja paraudzīties uz to, kā komisija darbojas, piemēram, pilotu projektu gadījumā runa ir par eksperimentāliem jauniem projektiem, un gal galā tas viss noved pie situācijas, kurā neko nav iespējams darīt. No budžeta viedokļa tas, protams, ir ļoti efektīgi, jo ne par ko nav jāmaksā, bet gal galā rodas uh, nu, tāds smieklīgs iespējas par Eiropu. Varbūt, ka mēs attiecībā uz dažiem projektiem tomēr varētu atvieglot šo procedūru un nepieprasīt uh, neizvirzīja tik milzīgas prasības attiecībā uz katru līdzstrādnieku projektā un tā tālāk un tā joprojām, un tas tikai noniecina Eiropas imīģu. Tātad, cik tā mēs varam iet, cenšoties vienkāršot šīs procedūras, protams, paturot prātā, ka ir šis valstu līmenis, vietējais līmenis. Esmu viesojies reģionos Francijā, un uh, Loārā šķiet ir 60 darbinieki, kas strādā pie Eiropas Savienības projektiem. Jā, tiek radīts jaunas darba vietas, bet es domāju, ka mēs ražojam arī milzīgus dokumentu kalnus un radām nepatīkamu iespēju par Eiropas Savienību. Jūs pieminējāt studentu gadījumu, piemēram, Erasmus programmas gadījumā. Varbūt, ka noteikumi tomēr varētu būt nedaudz vienkāršāki. Šī nepārtrauktā izsoļu izmantošana Mums ir jāsaprot, ka bieži vien mēs piešķiram pavisam nelielus naudas apjoms, un mēs nevaram to visu pārvaldīt Eiropas Savienības līmenī. Varbūt, ka runa te ir par mērogu, kādā līmenī mēs to īstenojam. Ir nepieciešams sagatavot veselu eh, dosjē, lai saņemtu, es nezinu, 5000 atbalsta tad gal galā cilvēki pavada tik daudz laika, lai sagatavotu šo dosie, un pēc tam vēl citi pārbauda, cik šis dosie ir pamatīgs, un tas aizņem piecus gadus, un gal galā tas rada tikai neizpratni un uh, kliedēja kādu vēlmi pieteikties uz šādām, šādiem konkursiem. Mums ir jādomā arī par šo omnibus un to, ka viss šīs ex ante kontrols novad pie tā, ka mēs neko nedaram, jo spēlētāji gal galā atsakās no šo Eiropas fondu pieprasīšanas. Tāpēc es domāju, šis jautājums tik tiešām izšķirīgs. Grēslas kundze. Viens komentārs. Jo mazāks projekts, jo lielāks eh, administratīvās izmaksas, tā ir galvenā problēma. Dažu projektu gadījumā jāsaka, ka šīs izmaksas ir smieklīgas. Problēma ir tāda, ka mēs cenšamies darīt visu, mums ir 36 tūkstoši programmu, un neviens tās nevar izkontrolēt. Un izskatās, ka mazie projekti uh, vairs nav īstenojami, bet tieši ar maziem projektiem mēs visu labāk sasniedzam pilsoņus. ja mēs pievērsīsimies tikai lieliem projektiem, tad eh, mēs redzēsim, kas notiek ar šiem projektu pārvaldību dalībvalstīs, jo arī administrācijai ir jāsaprot, kā tos pārvaldīt. Un te nu mēs dzirdam, ka bieži vien noteikumi nav pastāvīgi, tie mainās ik pēc pieciem gadiem. Uh, Tāpēc ir nepieciešami stabili, pastāvīgi noteikumi. Tādā veidā mēs varam nodrošināt labāku Eiropu. Bet arī te ir jāaprobežojas ar to, ka mēs koriģējam tikai to, kas ir absolūti nepieciešams, bet mēs ik pēc pieciem gadiem apgriežam visu kājām gaisā. Kāpēc? Neviena dalībās to nedara. Un es domāju, ka tas tomēr ir svarīgi. Noteikums stabilitāte, lai administrācija varētu ar to rēķināties. Sliktākā no programmām ir līderprogramma. programma Līderi ir paredzēti mazām asociācijām un ir asociācijas, kas atsakās no līdzekļu saņemšanas, tāpēc, ka uh, ir iespējams tikai viena programma šo asociāciju uh, pastāvēšanas laikā. Es domāju, ka mums vajadzētu būt pieticīgākiem, izmantojot Eiropas Savienības līdzekļus. Tādējādi izdosies panākt labāks rezultāts. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Bet bieži vien rodas uh, iespējas, ka administrācija darbojas tādā kā autopilota režīmē, režīmā, un rodas jautājums, kurš tad ir vadītājs? Vai ir kāds, kas uh, ir līderis, kas sniedz instrukcijas, vai arī ik pēc pieciem, septiņiem gadiem mēs gluži vienkārši ļaujamies plūsmai, uh, un sekojam šiem noteikumiem. Tas tā ir Eiropas līmenī, nacionālā līmenī, reģionālā līmenī. Un tik tiešām tas jau gandrīz robežojas ar karikatūru. Vienkārši noteikumi. Šķiet, ka muļķīgākais projekts no uh, vērtīgumu viedokļu. Ja tas ir sagatavots saskaņā ar visiem noteikumiem, viss ir perfekti, un tā es tik tiešām varētu dot piemērus. Pats esmu pārliecināts kontrolējis tos vietas. Labi. Vai jūs vēlētos teikt, kāda ir jūsu secinājumi? Uh, thank you very much. Maybe, maybe some... Jā, paldies. Daži komentāri varbūt apgrēstā secībā. par aicinājumu veidot vienkāršu procesu, jā, nu, kā mēs saprotam arī savā pētījumā. Te tomēr ļoti vēl lielas iespējas uzlabot visu procedūru. Tad varam nodrošināt vēl lielāku vienkāršošanu. Tas ir ļoti svarīgs visiem iesaistītajiem. Tas arī, tā skaitā arī komisijai un dalībvalstīm. Tā kā varam tomēr lietas vēl mm, uzlabot un nodrošināt vienkāršākas procedūras. vai varam, protams, atteikties no vēl daudzām procedūrām. Nu, nevaram arī iekrist haosā, ir jābūt arī, protams, tādai struktūrētam procesam. Un šobrīd varam teikt droši, ka šis ir pašlaik labākais pieejamais process. To gan, protams, grūti apgalvot, bet jau, ka iepriekš es norādīju šādai līdzekļu programmas uh, ir atšķirīgs un ir pakļauts dažādām regulām. Šobrīd būtu grūti runāt par tādu skaidru atskaits punktu, ar ko mēs varam salīdzināt un uz kuru balstīties. Tas nezinu, nozīmē, ka līdzinājums process nebūtu pilnībā izmantojams. par to, kas tad īsti mazgā, maksātu šīs izmaksas. Protams, kā te ir izdevumi un personāls ir jāatalgo. Turklāt dažkārt jāpiesaista ārējie eksperti, ja ir pārāk sarežģīta situācija. Tā kā ir šie dažādie procenti, kurus jau mēs norādījām savā pētījumā. Uh, Tāpat arī bija jautājums, vai nav pārāk daudz arī tomēr eksante un kontrolas. Nu, komisija uzskata, ka, protams, tam ir <clears throat> jānodrošinās un jāpārbauda ļoti daudz lietas jau pirms procesa uzsākšanas. Bet vienlaiks arī uzņēmumis norāda, ka ir ļoti daudz <clears throat> pēc tam arī pēckontroļu. Kad pat gadiem jau, kad projekts ir pabeigts, tomēr ļoti daudz vēl jāsniedz dažādi pierādījumi. <clears throat> šis process tomēr ir ļoti smags. Par sākotnējiem jautājumiem, tātad, kas man tika uzdoti, kādas atšķirības dalībās starpām? Jāatzīst, ka šādu jautājumu mēs precīzi neapkopojām par katru dalībvalsti. valsti Ja tomēr mēs skatāmies uz datiem, protams, ka mēs varam apkopot dažādu programmu datus, par ko arī runāja kolēģi. Un mēs redzam, ka, piemēram, aktuālajā programmā Connecting Europe Facility, Eiropas Savienojuma instruments, grants, tas ir vairāk nekā 37 miljoni, un 0,005% ir faktiskās administratīvās izmaksas. Tas līdz ar to piedošana, ka jūs pārtrauc. nu, mēs tomēr redzamies arī, kāda ir šīs saistītās izmaksas. Vai jums tomēr arī papildus arī, kas ir šis success fee, veiksmīgās izmaksas? Nē, mums par tādiem terminiem, nē, par to mēs nenam par šīm success fees. Nē, šādu jautājumu mēs ne, neskāram savā pētījumā, līdz to arī to nevaram komentēt. Mm, es drīkst turpināšu. Mēs saskanam, ka līdz ar to jā, ir skaidra korelācija starp granta apjomu un saistītām administratīvām izmaksām. Bet cits piemērs e - EASI programma. Te savukārt administratīvas izmaksas rāda 9,6%, jo grantā um, piešķirums ir tikai kā 400 tūkstoši eiro horizonts apvārsnes 2020, kopējās izmaksas 7 miljoni, administrīvais ir tieši pa vidam, kaut ko ļoti mazu un lielu izdevumu sadaļu, tad 2%. Tā kā ir dažādi šie rādītāji, ja skatāmies tālāk arī, arī par labumu guvēju Tātad labumu guvējs, kas piesakās grantam apvārsni 2020, ir uz 1,5 miljonu grants, un izmaksas veidojas kaut kur 10%. Citi, prot, piemēri, ja pamata vērtība 60 tūkstoši, kas tiek piekļi ESF ietvaros, un te reiz vēl labumu guvējiem kaut kur ir jārēķinās ar 20% izmaksām. Tad, jo redzam, jo lielāks grāns, jo mazāk administratīvā sadaļa, jo mazāks, jo lielāks administratīvās izmaksas. Un kā es iepriekš norādīju, ne visi pieteikumi iesniedzēji arī saņem grantus. Dažādu programmu ietveros ir vai nu 900%, kas saņem, dažkārt tikai 10%. Tas ir milzīgs atšķirības. Un tādēļ līdz to tas veidos cits administratīvās izmaksas. Tiem arī pieteikumu iesniedzējiem, kam ir rodas izmaksas, bet grāntu viņi nesaņem, un tas arī jāierēķina, arī, un tas rod kā kopējās izmaksas diezgan nozīmīgs tad. Nu, īstenībā tad jau nebeidzam šie procenti. Var jau būt, ka jūs iztērējat nes cik vēl tūkstoši eiro un beigās neko nesaņemat. Tā taču arī notiek, vai ne? Jūs pabeidzāt, jā? Ja? what we saw based on our case studies. Mūsu pētījums atklāja, ka te mēs reiķinām tomēr 20-30% ir izmaksas, administratīvās izmaksas. Tas ir tieši balstoties uz labumu guvēju izmaksām, kas viņiem rodas procesā. Uh, bet tas ir, uh, ja mēs runājam par tiem, kas iegūst, bet faktiski jau 20-30% ir jātērē, lai vispār iesniegtu arī šīs uh, savas pieteikumus.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 Es vispār domāju par, jūs visu laiku runājat par ex ante izmaksām, bet pēc tam, ja ir auditi un revīzijas, tad jums arī vēl papildus izmaksas. Es taču pats esmu ar to arī saskāries. Es biju arī vispārējo lietu padomu priekšsādātājs. Un mēs runājam tieši par Eiropas sociālā fonda līdzekļu tēriņiem. Un te tur, piemēram, uzreiz ir 50% subsīdijas, jeb šīs apņēmums, ka es, ka 50% jums jāpiesaista vēl papildus eksperti, un vēlāk arī auditā, tas arī papildus izmaksas rada diezgan nopietnas. Greslas kundze, es tikai vēlos pateikt, protams, katrs fonds darbojas pats par sevi. Līdz ar to katram fondam ir savas grūtības. Es pirms desmit gadiem diezgan nopietni nodarbojams arī ar pētniecības fondu un pētniecības atbalstu, bet problēma, protams, ar vienu ir līdzlības noteikumi. Es gan nedomāju, ka tas ir kaut kādā tā uzlabojies. Tā tomēr ir uzlabojies tieši, ja es skatos 90 dienu laikā iegūt grantu, tiešām nozīmīgs uzlabojums. Es atceros, ka kādreiz bija 2005. gadā darba dokumentā Tur bija gandrīz 330, 340 dienas līdz pat diviem gadiem. Tomēr jūs kāds saņēmāt kādu grantu. Tagad tiešām ir nu, nozīmīgs uzdevums desmit dienu laikā. Brīnišķīgi, kā to izdevās. Bet tomēr mēs redzam, ka vēl jau var arī veikt vēl lielāks uzlabojums. Jautājums, protams, tagad nav tikai par naudas tēriņiem. Tas ir cits. Labi, kādā veidā mēs varam panākt labus rezultātus? Tātad man visvairāk satrauc, protams, ir Eiropas sociālais fonds. Tur ļoti maz šīs grānta izmaksas uh, summas. Piemēram, es pats savā vēlēšana apgabalā esmu painteresējusies, un dažādi veidi iestādes, kas iegūšo arī savukārt administrīvās izveidojas 40%. Tad jau 20 izklausās, tie ir labs rādītājs. Bet nē, nu tomēr nevaram būt apmierināti ar to visu, protams, jā, jā. Mums tiešām jāskatās sociālā fonda jautājumos, kur ir milzīgākā problēma. Ne jau no Briseles, manuprāt, tur taču lietas uz lietas arī tiek organizētas. Un, manuprāt, tur ir lielas atšķirības dalībvalsts starpā. Tā kā būtu labprāt arī gatava šīs sarunas arī, arī turpināt, bet, nu, mm, es nebiju iesaistīti iepriekšējos jautājumos, un es tad neesmu mm, iedzināsies vēl visos šos jautājumos. Tāpat arī mums ir atsevišķās nozaru regulas. Tās ir problēmas. Tad tā nav budžeta regula, kas rada problēmas. Budžeta regulu mēs esam ļoti uzlabojuši, bet savukārt nozaru regulās daudz lietas nav uzlabotas, piemēram, omnibus regulē. Tur vajadzētu sasaistīt, protams, šos jautājumus, bet tā nav izdevies. Man būtu lūgums. Tātad papildus šie solījumi, ja kur mēs runājam par izmaksām. Jūs varētu vienmēr arī minēt, tad granta uh, kopējo summu. Mēs runājam par finanšu instrumentiem, mēs zinām, protams, arī par administratīvām izmaksām, mēs neko nezinām. Bet būtu bijis tomēr jāzina, cik katrs atsevišķais instruments tad administrācija izmaksā. Tātad jūs minējāt Beļģijas reģionālā fonda izmantošanu. Trīs ap pus gadus tas būs nepieciešams. Tātad jāsaka īstenībā, kam tas tiek tērēts. It kā tas nav nekāds pārsteigums. Bet, nu, mēs zinām, kas īsti notiek. Administrīvās iestādes neko nedara šo projektu, vai kā savādāk. Jo viens plus divi noteikums tomēr prasa pārāk ilgu laiku. Šis tiešām ir fundamentāls jautājums, un šodien to neatrisināsim. Kohēzijas fonda līdzekļi, piemēram, tas ir konkrēts instruments, lai dalībvalsts, protams, atgūtu savus līdzekļus. Viņi vēlas visu laiku dabūt naudu. Protams, ir divi veidi. Viens ir, ka ir lauksamniecība fonds un tad ir kohēzijas fonds. Un tas ir veids, kā dalībvalsts dabū naudu. Labi, šodien par to īsti nerunāsim, mēs nevaram to atrisināt, bet Kresla kundze, varbūt, ka jūsu komiteja mums tomēr jāstrādā konkrēti pie šī jautājuma. Lūdzu, kungs, jūs arī redzat, ka tas būs papildus vēl uzdevums jums droši vien arī pētījumā, bet mēs nevaram vienkārši apmierināties ar to tā, kas ir. Mums ir jāspēj precīzāk izsekot arī jūsu šiem skaitļiem un arī ieteikumiem. Mēs nevaram pieņemt šādus vienspārējus apgalvojumus. Un tātad mums jāskatās precīzāk. Un ka mēs nevaram palaist garām neko. Jā, protams, priekšsēdētāji. Iepazīstoties ar, ar šo dalīto uh, menedžmenta projektiem, mēs saskatījām, zinām, tādu modeli, kas atkārtojas. Jo mazāka programma, jo lielāka administratīva izmaksas sadaļa. Tādēļ, protams, risinājums varētu būt tāds, ka mēs varētu visu laiku pieprasīt viens pašus administratīvos dokumentus, neatkarīgi no arī izmā projekta apmēra, apjoma. Dažkārt tā ir ja trīs mazi uzņēmumi. Jāpiemēro tieši tādi paši noteikumi kā lielajiem uzņēmumiem. Tas, protams, ir milzīgs, milzīgs slogu, un viņi nespēja, protams, šo projektu pacelt. Vismaz viņi pat var nonākt bankrotā. Tā kā tas administrējas sloks viņam dažkārt ir pārliela. Par tiešo pārvaldību savukārt. Paldies par rekomendācijām. Jā, paldies par šo ieteikumu veidot tādu holistisku pieeju visām aģentūrām. Es domāju, ka to arī var izdarīt apmācību ceļā, satikot arī darbiniekiem rokas grāmatas. Tālāk harmonizētā pieeja un noteikumi. Nu, lūk, um, Te mēs runājam arī par tādām harmonizētām darba programmām. Mums ir jāpieprasa informācija, un pētījums apliecina, ka mūsu pieeja bijusi pareizā. Un tālāk, ko sacīja arī Greslis kundze, ir jāspēj nodrošināt arī tādu tieskā paļāvību, ka nedrīkstam visu laiku noteikumus mainīt. Tā kā darbs vēl ir priekšā, mums ir jāspēj to situāciju uzlabot. Taču šī situācija, protams, tikai ir tāds, nu, fons. Mums jāuzlabo, jāstrādā. Un jāuzlabo Eiropas līdzekļu pārvaldība un Eiropas fondu pārvaldība. Paldies! Ļoti labi, labi, liekam punktu. Šī bija varbūt īstenībā pirmā saruna. Mums līdz 30. jūnijam pat vēl ir iespēja arī veikt šos grozījumus, uzlabojumus un um, ir lietas, kuras šodien tieši pieņem šodien Eiropas uh, komisija, un mums vēl ir jāstrādā pie sava priekšlikuma līdz pat 30. jūnija balsojumam. Mēs, protams, arī ņemsim vērā jūsu rekomendācijas. Um, paldies jums par ieteikumiem, paldies par šo profesionālu pieeju, par jūsu jaunām atziņām. Un tā kā tagad no vārdiem pie darbiem. Labi, tālāk Mūdī kundzes ziņojums par radošo Eiropu. Paldies, priekšsādātāji! Šis ir kultūras komitejas sagatavotājs arī ziņojums par radošo nozari, kas īstenībā veido aptuveni 4,4% no IKP Eiropā kopumā. Un šajā atzinumā es uh, arī norādu uz vienkāršošanu, kas ir uh, tieši turpinot jūsu līdzinējo iepriekšējo punktu un programmas īstenošanu sakot no 14. gadā. Bet, protams, ir arī neatbildēt, uh, neatrisināti jautājumi. Piemēram, kapacitāte, ar ko saskars visradošā nozare, radošās industrijas un um, iespējas absorbēt līdzekļus īpaši, kas skar mikro uzņēmumus un mazās organizācijas kultūras jomā. Man liekas, neviens vairs nav šeit deputāti, ne? Huh. Ah, saka runātāji. Nu, tālāk, te ir runa arī par to, ka mēs nodrošinām garantijas un instrumentus. Un kā mēs varam vēl nodrošināt, ka arī radošās industrijas veicina darba vietas un ekonomikas izaugsmi. Mēs redzam, ka radošā Eiropa šī programma ir ļoti augsti izpildus rādītāji, kas tikai vēlreiz skaidri uzsver, cik ļoti nozīmīga ir šī programma un kādā veidā tā tiek īstenota. Un tā arī reizē pierāda, ka pēc šādas programmas ir konkrēts uh, pieprasījums un pat būtu vēlams arī papildināt pieejamos līdzekļus šais programmas ietvaros. Un visbeidzot, te mēs runājam arī par starpkultūru dimensiju, kas tiek īstenots programmas ietvaros. Tas, lūk, ir īpaši svarīgs, mm, jo saskatām arī tautu pārvietošanos, bēgļu krīzi. Tas arī jāsaprot, un radošās industrijas spējas Mm, sniegt nozīmīgu ieguldījumu problēmu risināšanā. Neizbēgami. Mēs te runājam par atzinumu. Atzinumam līdz to ir skaidrs arī ierobežojums, tātad visam īsts dokuments, bet tomēr es labprāt ar kolēģiem pārnāšos arī jautājumus, tad visus grosījums, lai izstrādātu gala versiju un iesniegt to arī tātad kultūras un zinātnes komitē. Merci, madame. Paldies, Marija Kundze. Pateicos. Jā, mums ir jūsu projekts priekšā. Kādi būtu jautājumi reakcijas? Margālkungs. Mēs sadarbojamies ar Mudīju kundzi. Mēs sadarbosimies, noteikti iesniegsim arī savus priekšlikumus. Som, som tous, uh très, très en phase avec Madame Moody. Jā, tad, tad visi mēs um, sadarbosimies, Moody kundze. Eh bien, vous avez été convaincant. Piekrītam, Moody kundze, jūs tiešām bijat ļoti pārliecinoši savā runā. Jo visi paustie un nepaustie viedokļi Un noteikti arī cilvēki, kas nav klāti, ir arī viensprāts ar mums un var jūs atbalstīt. Uh, arī apsveic jūs ar to, ka esat izstrādājis ļoti uh, lakonisku ziņojumu. Tur ir tikai galvenais. Uh, līdz 13. novembrim 15. jāiesniedz grozījumi, balsosim 8. decembrī budžeta komitejā. Kultūras komiteja, kas ir atbildīgā, balsos 24. janvārī. Eh bien, nous allons pouvoir maintenant entendre. Mm, paldies, kolēģi. Tagad uzklausim, ko, uzklausīsim komisiju, kurai vajadzētu uzstāties sagot ar 5.15. Un jā, mēs ievērojam precīzi mūsu laiku. Tagad ir 14 minūtes pār 5. Pour euh, le plan concernant euh, par ārējo investīciju plānu. Uzklausīsim Silāna Prezakungu. Viņš ir uh, budžeta ģenerāldirektorāta pārstāvis Benžamins Anžels, kurš pārstāv Ekfin uh, ģenerāldirektorātu un uh, Delfiju Kungu, kurš ir no DEFCO ģenerāldirektorāta. Tad, eh, protams, arī vēl var būt eh, citi pārstāvji no komisijas Paulo Martins. Voilà, j'invite mes collègues à rejoindre leur place. Aicinu kolēģi ieņemt vietu. Et je sais que ceux qui ne sont pas ici en séance euh, nous regardent. Un, tad, nu, arī uh, mūs ieteikt pārraidīta. Les caméras sont dressées sur vous d'abord, monsieur Prezā. Arī tiek pārraidīta internetā. Paldies priekšsēdētājiem! Es vēlos izteikties precīzāk par budžeta jautājumiem. Es turpināšu angļu valodā. Septembra vidū komisija piedāvāja pakotni vidurmiņa, vidustermiņa pārskatam. Šajā pakotnē bija vairāk tā saucamie top-upi, kā mēs to saucam budžeta žargonā, līdz 2020. gadam. Un ceturtajā rubrikā komisija piedāvāja veikt pielāgojumus par 1,4 miljardiem eiro palielināt izdevumu šajā ceturtajā eh, rubrikā. Uh, Tad 250 miljoni no šī pieauguma ir paredzēti Eiropas uh, ilgspējīgās attīstības fondam, jo īpaši, lai izveidotu garantiju fondu ilgspējīgās attīstības fondām, tad vēl 150 miljoni eiro ir atvēlēti uh, garantijas fondam arī pagarinot aizdevuma mandātu, kas ir EIB. Likumdošanas priekšlikums, kas, pa, kas pašlaik tiek izdiskutēts arī šajā komitejā, galvenokārt attiecas uz tā saucamo Eiropas investīcijas plāna īstenošanu. No vienas puses tiks pagarināts EIB aizdevuma mandāts, kā arī grozījums regulai par ārējo garantiju fondu. Mani kolēģi vairāk iedziļināsies detaļā, detaļās par eh, to, kā darbojas šie instrumenti, par kuriem tagad runājam. No savas puses es pavisam īsi vēlos pieskarties sekām budžetā. Par tēriņiem. Pirmais pīlārs ārējā investīcija fondā. Es veido Eiropas ilgspējības fonds. Un te mēs mobilizēsim 3,3 miljārdus eiro, apkopojot dažādas finanšu instrumentus. Mobilizēsim līdz 44 miljārdiem investīciju. Un pat vēl vairāk ja garantiju fondā dalība valstis veiks lielākas iemaksas. No šīm 3,3 miljārdiem eiro, kas ir paredzēti Eiropas ilgspējīgajā fondā, 2 miljoni būs no EDF un atlikušai summa eh, tiks uh, iegūt no DCI un INI uh, Eiropas Savienības budžeta programmām. Tālāk par finanšu programmēšanu. Eiropas komisija piedāvā pirmajā groz, budžeta uh, grozījuma vēstulē 2017. gadā tad, tad uh, 250 miljonus mobilizējot arī šo contingency margin, lai varētu papildināt garantijas fondu. Tad arī vēl 25 miljoni no Eiropas kaimiņa attiecību instrumenta. Kopumā ienai, tad visa šī orientācija būs 100 miljārdi un katru gadu 25 miljonu pa, uh, piešķīrums garantija fondam. Lūk. Tādēļ šajā grozītajā pirmajā budžeta vēstulē sekas uz budžetu arī pārēdz uh, palielinājumu par 275 miljoniem. 250 uh, nāk no contingency margin un tad 25 miljoni no ENI. Kolēģi arī tātad vēl runās par detaļām Par šo iniciatīvu iniciatīvu te mēs kombinējam jaunos fondus ar elastību, kas ir paredzēta esošajā finanšu programmā, tad arī nepiešķirtos maržas, jāizmanto, ka tās ir iespējamas, kā arī inovatīvu instrumentu izmantošana. Tālāk, priekšsēdētāji, es vēlētos dot vārdu uh, kolēģim no Ekofina ģenerāla direktorāta. Viņš mūs iepazīstinās ar uh, EIB ārējo aizdevuma mandātu. Liels paldies! Uh, paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētājs. Tātad tas ir otrs plāna instruments. Par pirmo. Kādi ir ietekmi. Tātad divi miljārdi no attīstības fonda, tas ir ļoti labi, jo Eiropas parlamentam tur nav kompetences. Tas ir atsevišķi budžets, ko pārvalda komisija. Bet Eiropas parlamentam tur nav teikšana, tas tiešām ir frustrējoši. Tad viens miljārds no kaimiņa attiecība instrumenta. Jā, prezentācijā, ko veiks pēc brīža kolēģis, tad arī tiks minēti dažādi finanšu avoti, kā finansēt jauno ilgspējīgās attīstības fondu. Tātad, ja jūs vēlaties tad uh, mēs uh, varam arī tādā kārtībā uzstāties priekšstādētais. Nē, jūs runājāt par ilgspējās attīstības fondu, un tam arī ir uh, sava ieteikme, kā FC, ka, cik liela ietekme ir, cik liela nauda nāk no turienes. Te, mēs, te ir runa par 3 miljārdiem, 3,3 miljārdiem. Mobilizēsim līdz 40 4 miljārdiem eiro investīciju. Tad reizināt ar 12,13. Jā, tieši tā. Labi. Tagad vārds. Džakungam, Nekofin, lūdzu. Ekofin ģenerāldirektāts, paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, jūs iepazīstināšu ar, ar iniciatīvu par ārējo mandātu, par garantiju fondu, kas nosacīs gan ārējo fondu, gan makrofinanciālo atbalstu. Tālāk angļu valodā. Esošajā Tātad šajā mandatā ir 27 miljardi eiro. ES garantija noslēdz, noslēdz suverēno risku Te mēs nosacām šos visaptvarošo risku garantiju par privāto nozari pašlaik mēs nosedzam tikai tā saucamo politisko risku un nevis cita veida risku. Kādi ir galvenie priekšlikuma elementi? Es ar tiem jūs iepazīstināšu. Mums ir jauns horizontālais mērķis par migrāciju, palielinam Eiropas Savienības garantiju uh, krietni vairāk par to, kas tika prognozēts sākumā. Esam ieteikuši arī vispārējo pā, reģionālo pārdali Tad arī ieviešam vēl izmaiņas attiecībā uz elastību, kā arī uz atbalstiesīgajām valstīm. Par jauno uh, migrācijas mērķi arī ļoti svarīga EIB uh, eh, iniciatīva, šī uh, pretestības iniciatīva, Resilience in Initiative. Tad arī komisija budžetā iestādēji piedāvā uh, kvalitatīvas un kvantitatīvas izmaiņas. Runājot par kvantitāti, mēs piedāvājam arī palielināt uh, uh šo budžetu par 3 miljārdiem eiro, tas jau tika paredzēts, un tad vēl papildus 2,3 miljārdi, kas ļauj EIB finansēt uh, arī dažādas aktivitātes privātajā sektorā, lai atbalstītu uh, bēgļus un arī uzņēmēju sabiedrību 1,4 miljārdi eiro miljardi arī tiek paredzēti vēl papildus pieejamām finanšu avotiem. Otrakārt ir arī kvalitatīvas izmaiņas, tas ir kas jauns, ļoti svarīgs. Tas ir attiecībā uz aizdevumiem privātu sektoram 2,3 miljārdi, un tad arī Eiropas Savienība nodrošinās noseks visus riskus, būs šī visaptvarošā garantija. Skatot skaitļus, mēs redzam, ka pašlaik griezt ir 27 miljārdi, tad varam uh, pielikt vēl 3 miljārdus, kur būs arī tātad 1,4 miljārdi, kas ir domāti tieši valsts nozare, lai atbalstītu bēgļus un uzņēmēju sabiedrību, un vēl 2,3 miljārdi, kas ir paredzēti privātajam sektoram, kas ir daļa no EIB uh, eh, iniciatīvas trešā bloka, un tad nonākam pie jaunajiem grieztiem, ko piedāvājam likuma pieņēmējiem. 32,3 miljārdi eiro. Sākot, skatoties uz reģionālo pārdali, ja šeit nodalām, tad, tad eh, šie 3 miljārdi un tad 2,3 miljārdi papildus top-up, tad 3 eh, miljārdi, 1,4 miljārdi no šiem trim būs daļa, daļa no Resilience Initiative, 500 miljonu eiro būs vidi 900 miljoni vidusjūras reģionu valstīm un 500 miljoni pirms iestāšanās, 1,6 miljārdi ir eh, austrumu kaimiņā attiecību valstīm. Vispārējais arī tiek pārlīdz eh, šajā reģionā. Par EIB Resilience iniciatīva 2,3 miljārdi, 440 miljoni ir pirms iestāšanās un 1,86 miljārdi miljardi vidusjūras reģiona valstīm. E, tālāk reģionālā pārdale. Droši vien šo attēlu jūs nevarat labi saskatīt. Te lielu izmaiņu nav. Lielāku akcentu liekam uz austrumiem un vidusjūru. Tālāk ieviešam arī vēl papildus izmaiņas mūsu priekšlikumā. Pirmās izmaiņas, kas ir saistītas ar valstu nosegumu, iesakām izņemt no sāraksta, no atbilst tiesīgo sāraksta, atbilstīgo valstu sāraksta uh, valstis, kur situācija ir uh, līdzīgā mūsu dalību valstīs vai labāk, piemēram, Brunei, Īslandi, Izrēla, Singapūra, Dienvidkoreja, Hongkonga, Makau tad arī mēs piedāvājam, ņemot vērā arī Mogherīnī kundzes lūgumu, iekļaujam Irānu uh, potenciāli atbalstiesīgās valsts sārakstā precizējums. Šīs uh, papildinājums par sēni neko nemaina. Vien tas, ka Eh, lai Irāna saņemtu naudu, tad ir nepieciešams komisijas deleģētais akts, un te padomēji un parlamentiem ir iespēja nepiekrist gadījumā, ja abas institūcijas nepiekrīt vai viena no šīm institūcijām nepiekrīt. Šis ir vairāk tāds simbolisks žests. Tomēr Mogherīnī kundze uzskatīja, ka šis simboliskais solis ir jāspēr iepretīm Irānai pēc noslēgtā līguma vienošanās par to, ka arī Irānas pūliņi tiek attālgoti. Tālāk arī lielāka elastība. Mēs eh, piedāvājam arī palielināt līdz 20% esošo 10% elastību, Izņemot šo reziliens eh, vai pretestības eh, iniciatīvu, tad arī te ir skaidras geogrāfiskās prioritātes. Tas ir arī jau samita secinājumos par šīm geogrāfiskām prioritātēm. Cik tas maksā? Jāceraties tad, mēs strādājām ar garantijas fondu, kur ir 9% no menedžmenta budžeta. Tad, nu, ietekmes esošo finanšu programmu būs 115 miljoni eiro. Mēs arī piedāvājam pirmo reizi izveidot uh, arī garantijas fondam ienākumu avotu, jauna garantija, kas ir paredzēta mm, EIB privātiem sektoram. Garantija, piemēram, FC arī tur tā tiek finansēta. Tāpat arī garantija fondā tas būs arī attiecībās FC. Jānodrošina arī budžeta aizsardzība. lai tā būtu efektīva, samērīga ar uh, risku, kādu uzņemamies. Tālāk, jūs redzat uh, šo tabulu, kur ir budžeta izmaksu aplēses. Tad, uh, tad 19. gadā tie būs uh, 32 uh, miljoni, 82 miljoni, uh, tiks pārnest uz nākamo daudzgadu finanšu plānu 182 miljonu. Tālāk nākamā regula, kur piedāvājam arī ievies dažas izmaiņas. Pirmās izmaiņas ir tās, ko jau minēju, ir jauna ienākumu avoti, kas tiks novirzīt uz garantiju fondu. Otrās izmaiņas neliela sliekšņa uh, Uh, izmaiņas, kur fondi tiek nosūtīti atpakaļ dalību valstīm, saglabājam 9% mērķi garantiju fondam. Tad, kad nav 9% sasniegt, tad uh, apakaļ tētad šo naudu. Un uh, tā kā ir uh, tagad uh, darīšana ar jaunu risku, navotiem mums arī uh, šie ienākumi ir jāieliek tādā kā buferī. Uh, lai budžets varētu atbildēt uz šo papildus risku. Šodien ir ļoti grūti to izvērtēt, jo runa ir par jaunām aktivitātēm, jaunu geogrāfiju un situācijas vēl nav pilnīgi skaidrs. Šiem aslu dēļ mēs iesakām ne, nenosūtīt atpakaļ naudu dalību valstīm tik ilgi, kamēr garantija fonds nav sasniedzis 10% līdz 9%. Tad arī mēs saglabājam šo slieksni, budžets nodrošina to, un ja vēl šis papildus ienākums palielina šo procentu līdz 10%, tad uh, pēc tam mēs nenosūtam apakaļ naudu, lai labāk aizsargātu budžetu. To ļoti svarīgi paturēt prātā, ņemot vērā to, ka garantijas fonds uh, arī nosedz uh, mikrofinanšu sistēmu. Eiropas Savienības budžets lieta uzņemas arī lielāko, lielāku risku. Atbalsts ir lielāks, arī izmaksas uh, Ukrainai ir pieaugušas. EIB šai geogrāfiskā zonā darbos ļoti aktīvi. Ir arī tātad ir šī riska saikne. Te ir, uh, tad ir arī jā, labāk jāaizsargā Eiropas Savienības budžets, jo risks ir lielāks. Beidzamās izmaiņas ir vairāk tehniska rakstura par garantijas fonda aktīvu pārvaldību. Pašlaik eh, to eh, īsteno EIB, tagad eh, to darīs komisija. Tad arī mums ir tāds pats pārvaldības budžets kā EIB. Tomēr tas palielināsies un komisija vairāk vai mazāk uh, pārvaldīs divas trešdaļas no uh, šī aktīvu menedžmenta. Tātad uh, dažos vārdos sakot, šodien komisija var veikt šī fonda aktīvu pārvaldību bez papildus uh, cilvēku resursiem un aprīkojumu. Tas ir ļoti svarīgi, jo um, aktīvu pārvaldības izmaksas tiek uh, saņemtas no garantijas fonda, jeb kāda veida ietaupījumi mums ļauj uh, darīt vairāk gan makrofinanciālai atbalstam, gan arī uh, citām aktivitātēm. Vienīgā atšķirība ir tāda, saka komisija NIB, e mēs uh, ietaupām mazākā miljonu eiro ES budžetā. Tas ļauj arī uh, finansēt visu šo uh, summu, tie bija 44 miljoni. Tā nav kritika attiecībā uz EIB, taču vienkārši tā ir iespēja uh, izmantot mūsu resursus un lai mēs varētu veikt lielas ietaupījumus. Paldies! Merci, merci, monsieur Angel. Paldies, Anžēl kungs. Tas viss bija ārkārtīgi skaidri. Tātad mums ir papildus kredīti 3 miljārdu apmērā, un mēs paredzam apmēram 10-11%, kas ir jāparedz eh, budžetā, lai tos uh, dotu Eiropas investīciju bankai. Tātad ir 3 miljārdi, kas jau bija paredzēti kā iespēja sākotnējā lēmumā, kur pieņēma uh, parlaments un padome, un tad, kad mums bija šī papildus prasība par bēgļiem, uh, Jāsaka, jautājumā eh, banka strādāja ārkārtīgi ātri, lai piedāvātu solīdu risinājumu, un mēs piedāvājām sniegt eh, papildus finansējumu 2,4 miljārdu, vēl bez šiem 3 miljārdiem, kas ļaus bankai īstenot inovatīvas pieejas sektor, privātajā sektorā. Protams, ka tas nozīmē, ka mums ir jāparedz attiecīgs summa piesardzības nolūkā budžetā, un tie ir 9%. Tad 9% no kopējā aizdē, aizdevuma uh, skaita. Tātad divus gadus pēc tam tikai parādās šīs izmaksas, tad, kad uh, tiek uzsākts aktivitātes. 10%, ko mēs piedāvājam, nav jauns mērķis, mēs paliekam pie vecā, bet mēs saglabājam tādu kā aizsardzības pilvenu. Uh, kas eh, būs ieņēmumi, eh, lai aizsargātu budžetu un nebūtu jācenšas rast papildus resursus, eh, lai gan de facto šie līdzekļi, piemēram, ir tikuši nosūtīti atpakaļ uz dalībvalstīm. Bet kam tas ir nepieciešams bēgļiem? Bēgļiem, kas uh, dzīvos kur? Atbilde, tas būs gan izcelsmes valstīs, no kurām uh, dodas ceļā šie bēgļi, gan arī mērķa valstīs, jo ir paredzēta šāda iespēja arī kopienām, kurās bēgļi dzīvo. Un kas tad ir bēglis, kuru mēs uzturām izcelsmes valstī? Tās ir, izcā, tās ir izcelsmes zonas, piemēram, tā varbūt Jordānija. Ļoti daudz ir šādu bēgļu uh, Turcijā vai uh, Jordānijā. Viens miljons bēgļu, piemēram. Un tātad viss tas, ko uh, banka var darīt, lai uzlabotu apstākļus, kādos viņi dzīvo, lai būtu nodarbinātība, lai uh, būtu dažādi pakalpojumi, kas tiek sniegt šiem bēgļiem, lai palīdzētu šiem bēgļiem nedoties uz Eiropas Savienību, ja varētu teikt tā pavisam atklāti. Jo mēs redzam visu šo mehānismu miljārdus, bet uh, vispārējā vīzija. Kāda tā ir? Kāda ir vispārējā vīzija? Kāda ir stratēģija? Kāda ir ilgtermiņa stratēģija? Āfrikā būs 2 miljārdi iedzīvotāji 2050. gadā. Ko tas nozīmē, ja mēs paraugamies uz uh, dosie, pie kur strādājam? Ir vairākas lietas. Vispirms ir ārējais mandāts, kas pastāv jau ilgu laiku, jo jāsaka, ka vakar jau bijuši šāds te ārējās aktivitātes. Eh, tas ir ļoti visaptvarošs mandāts. Jaunais fonds, eh, kas ir ticis radīts, eh, un te būs 1,5 miljārdu garantija. Tātad plus vēl šiem sākotnējiem līdzekļiem. EIB ir jau milzīga pieredze šajā jomā, strādājot pie attiecīgo valstu attīstības, un uh, Jauninājums ir tāds, ka EIB varēs labāk reaģēt uz lūgumiem, kas izskan visaugstākajā politiskajā līmenī, lai organizētu aktivitātes, kas līdz šim nepastāvē. Augstākais līmenis eh, tie ir valstu un valdību vadītāji, kas aicināja eh, martā uzsākt šo iniciatīvu. Būtu labi, ja mums eh, būtu skaidra šāda vispārēja vīzija, ja valstu un valdību vadītāji varētu paskaidrot, kas viņiem ir padomā. Eh, priekšsēdētāji Roberto Rudolfino Defko. Eh, man ir jārunā par nākamo punktu, bet es vēlējos iesaistīties diskusijā, lai sniegtu jums papildu informāciju. Prezidenta uh, 14. septembra komunikē, kurā tikām iepazīstināti ar ārējo uh, investīciju uh, plānu. Šī vīzija nebūs ilgstoša, ja mēs nenolemjam investēt vairāk ilgspējīgai ekonomiskajai attīstībai Āfrikas iedzīvotājiem. Un tātad te ir vairāki punkti, kas tiek apkopoti, lai radītu darba vietas. Un tieši to es vēlētos jums tagad izklāstīt. Es vēlētos vispirms pateikties eh, par uzaicinājumu un iespēju nākt klajā ar šīm ievad uh, uzrunu. Paldies, priekšsēdēs, pāriešu uz angļu valodu. Jūnijā komunikēja par jauno partnerību, partnerības uh, ietvaru pieeju Padoma aicināja komisiju nākt klajā ar ambiciozu plānu, un šis plāns tika pieņemts 14. septembrī. To izdarīja komisijas priekšsēdētājs Junkers. Mēķis bija palīdzēt ANO strādāt pie eh, tūkstošgadus eh, un ilgspējīgas attīstības eh, mērķiem, vienlaikus strādājot pie ekonomiskās imigrācijas izcēlesmes punktiem. Mēs cenšamies, protams, radīt ekonomisko attīstību un ilgspējīgu attīstību un cenšamies samazināt konfliktus daudzās, daudzās valstīs. Bet ekonomiskā imigrācija noteikti ir tāda, kas izriet no nabadzības. Tāpēc mēs piedāvājam izmantot daļu šo līdzekļu, ļoti nelielu daļiņu, taisnību sakot, no tā, kas šobrīd ir pieejams daudzgadu finanšu schēmā, tādējādi, lai uh, radītu masveidu investīcijas ne tikai no uh, parastajiem dalībniekiem Eiropas investīcija bankas, bet arī no dalībvalstu uh, finanšu bankām, Agence Française, uh, Kasa Depositī uh, Francijā, uh, Itālijā, uh, Cofides un uh, citas bankas, bet arī privāto sektoru. Šie triljoni, kas ir pensiju fondos un kurus mums nav izdevies uh, mobilizēt investīcijām nabadzīgās valstīs. Kāpēc? Tāpēc, ka investori uzskata, ka risks ir pārāk liels. Un, protams, ka tas ir tikai uztvers jautājums, ne tikai uztvers jautājums. Es esmu 15 gadus dzīvojis Āfrikā, esmu bijis Eiropas Savienības vēstnieks un varu teikt, ka risks ir reāls. Likuma var pārvaldīt politiskie jautājumi, korupcija, bet arī Tīri komerciāli runājot, ir virkne risku, kurus komisija piedāvā risināt ar Eiropas fondu ilgspējīgai attīstībai. Tas sastāv no trim pīlāriem. Vispirms investīciju piedāvājums ar inovatīvām garantijām, eh, ar papildus uh, 1,5 miljardiem. Es vēlāk atgriezīšos pie jautājuma par eh, to, no kurienes nāk šie līdzekļi un kam tie tiks piešķirt. Bet runājot par jūsu iepriekšējo jautājumu, apvienojot šos IDF e līdzekļus ar budžeta līdzekļiem, mēs eh, palielinām caurskatāmību un parlamentu kontroli visās šajās operācijās, jo es vēlos teikt, ka ir eh, virkne līdzekļu, un es varētu teikt, ka tie ir 400 miljārdi EDF rezervi, kurus mēs piedāvājam mobilizēt šim nolūkam, bet būs arī daži budžeta resursi, kā piemēram kaimiņa attiecība politikas instruments, un tie ir šī parlamenta kontrolē. Tātad mēs apvienojam šos budžeta resursus ar manis minētajiem resursiem un vienlaikus palielinām politisko atskaitīšanos no komisijas puses par to, kā šie līdzekļi tiek izmantoti. Nākamais komponents šajā pīlārā ir reģionālās iespējas. Mēs jau vairākus gadus strādājam pie šiem jautājumiem, bet tagad mēs vēlamies tik tiešām pātrināt šo procedūru, koordinējot mūsu rīcību ar citiem politiskiem un eh, spēlētājiem. To mēs darām jau tagad no komisijas puses eh, ārpus Eiropas Savienības. Priekšsēdētāji, jūs pieminējāt strateģisko investīciju fondu. Jā, Eh, ņemot vērā to, kāds varētu būt efekts, tas ir līdzīgs, bet eh, līdzība te ir daudz. Mēs bieži vien uh, darbojamies uh, diezgan uh, nelabvēlīgā vidē no politiskā viedokļa, jo runa ir par valstīm, kurās ir daudzi trūkumi. Ne tikai jāvēro šādi politiskie mērķi, mums ir noregulējums ENI, DCI un EDF. Uh, Mums ir jāievēro politiskie mērķi, kas izriet no šīs likumdošanas, tāpēc mums ir politiskie mērķi, un mēs esam politiski atbildīgi, un mēs cenšamies piemērot uh, to pašu finanšu svīras principu, kuru veiksmīgi izmantojam arī strateģisko investīciju fondu gadījumā. Tātad pirmais pīlārs finanšu mehānisms 4,1 miljārds eiro, un otrais pīlārs ir tehniskais atbalsts. Bieži vien jūs dzirdat Jā, nauda ir pieejama, bet projekti nav gatavi. Investīcijas nav gatavas. Tās nav iespējams īstenot. Jā, tā ir. Tāpēc mums ir jānodrošina apstākļi privātiem un publiskiem investoriem, lai viņi varētu rīkoties ne tikai ar EIB palīdzību un šo Eiropas Savienības garantiju, bet arī ar finansējumu no privātiem investoriem, jo viņu rokās ir šie triljoni, bet pašreizējā ekonomiskajā uh, situācijām viņi pat nezina, ko ar tiem darīt. Tātad mēs sagatavojam šo projektu. Un trešais pīlārs, mēs cenšamies sagatavot struktūrālo dialogu ar valdību pārstāvjiem par likumvaru, par kritērijiem noteiktās valstīs likumdošanu, kas aizsargā ārvalstu investors. Šis pīlārs ir ārkārtīgi svarīgs. Tātad mēs ņemam šos trīs pīlārus un apkopojam tos ļoti inovatīvā veidā, radot garantiju fondu privātā sektora investīcijām. Ārējo investīciju uh, plāna mērķis ir uh, palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem, lai radītu darba vietas, ņemot vērā pašreizējās demografiskās tendences, kas nozīmē, ka noteikti būs jārada 18 miljonu jaunu darba vietu Āfrikā ik gadus līdz 2030. gadam ilgspējīgas darba vietas. Es vēlētos uzsvērt ilgspējīgas un pienācīgas darba vietas. Mēs piedāvājam kaut ko līdzīgu, kā Ķīna jau šobrīd dara Āfrikā. Masveida investīcijas bez jebkādas atskaitīšanās par sociālajiem vides aspektiem, bet viņi to dara. Mēs piedāvājam to darīt Eiropas veidā. Tālāk, detalizētāk runājot par priekšlikumu. Vēlos uzsvērt sekā, sekojošo pārvaldību, tā tad balstās uz pašreizējo Eiropas struktūru, kas jau balstās kopš 2008. gada, tiek uh, eh, piedāvāt pievienotā vērtība, to eh, pārvalda, protams, arī komisiju, un mēs uh, darbojamies tikai ar ļoti kompetentiem cilvēkiem no Eiropas investīcija bankas, bet arī no citām aprindām. Mums ir nepieciešama ļoti daudz spēlētāju, mēs vēlamies sasniegt šos attīstības mērķus. Līdz no 2007. līdz 2015. gadam mēs esam piešķīruši 2,7 miljārdus, un tas ir uh, eh, novēc pie 23 miljārdiem investīciju. 269 projekti Es domāju, ka mēs par šiem projektiem jau runājām, eh, balstoties uz Eiropas revīzijas palātas audita rezultātiem. Mēs sakojam revīzijas palātas ieteikumiem, kas aicina, protams, panākt lielāku papildu vērtību, lai Eiropas nodokļu maksātāju naudu tiktu izmantot, lai stimulētu investīcijas, kas citādi nenotiktu, bet ir jādomā par politisko risku un atskaitāmību Atskaitīšanās mums ir ļoti svarīga. Mēs piedāvājam ik gadus atskaitīties Eiropas parlamentam, un tas ir paredzēts arī komisijas priekšlikumā, tieši tāpat kā izvērtēšanas projektā, kas ir paredzēts uh, noregulējumā. Mums ir jāpārvalda šis uh, pārvaldības un politiskais risks saskaņā ar arī eh, investīciju plānu, tāpēc šis ārējais investīciju plāns ir jāiesaist Eiropas Savienības ārējā politikā kā daļa no paplašināt dialogu ar partnervalstīm. Tas ir izšķirīgi, jo investīcijas nenotiks un tās nedos cerēto rezultātu bez šīs politikas un bez šī politiskā dialoga. Tāpēc komisija pilnā mērā pārvalda šīs politikas īstenošanu un arī ārējās rīcības dienests pie tā strādā, un tad mēs aptveram visus spektrus ir ārkārtīgi svarīgi iesaistīt visas um, piemērotās eh, finanšu institūcijas. Āfrikas eh, attīstības banka ir galvenais spēlētājs un mūsu partneris Āfrikā. Un Eiropas investīcija bankas loma tādējā tiks tikai nostiprināta. Mēs piedāvājam, ka tas ir, ka Eiropas investīcija banka ir daļa no ESFD eh, strateģiskās padomas un rīkojas kā īpašais padomdevējs sekretariātam, tā skaitā arī pārvaldības jautājumos. Uh, par finanšu aspektiem, bet tas būs arī galvenais īstenošanas partners. Mēs nevaram bez viņiem tikt galā uz vietas. Un noslēgumā komisija ir tā, kas vislabāk var uzņemties uh, šo minēto fondu pārvaldību, kā jau es teicu, bija šie trīs pīlāri, dažādie aspekti dialogā un politiskā atbildība. Un kopumā Šie tri, trīs pilāri sastāv no dažādiem instrumentiem, kurus jau daļēji šobrīd īsteno komisija, tāpēc mēs būsim spējīgi nodrošināt kopā ar EIS to, ka ir konsekvence mūsu visā ārējā rīcībā. Es varu teikt, ka mēs nesākam šo Eiropas ārējo investīciju fondu īstenošanu tukšā vietā. Jau ir zināmas iestrādes. Mēs tagad strādājam pie viena pieturas punkta lai vienkāršotu procedūru, lai būtu klientu pakalpojumu pieeja tiem, kas ir ieinteresēti. Un, visbeidzot, komisija ir atbildīga par to, kā šie fondi tiek izmantot. Tā ir atbildīga padomas un parlamenta priekšā, tāpēc komisijai ir jāpārvalda, jāuzņems atbildība par to, ka galvenie aspekti tiek ievēroti, papildināmības efekts, tas, ka mēs eh, pievēršamies eh, nabadzības mazināšanai un cenšamies panākt pievienoto vērtību šiem līdzekļiem priekšsēdētāji, esmu jūsu rīcībā, lai sniegtu papildus atbildes. Liels paldies par visiem šiem precizējumiem. Varbūt Eiropas Investīcija bankas pastāvīgais pārstāvis Briselē varētu mūs iepazīstināt, kāda ir viņa vīzija. Paldies, priekšsēdētāji! Es pāriešu uz angļu valodu. <coughs> Mēģināšu izteikties īsi. Jūs zināt, ka būs noteikti arī jautājumi. Pirmkārt, vēlos pateikties komisijai par ļoti labu darbu pēdējo arī divu mēnešu laikā tieši strādājot pie šiem diviem projektiem. Nu, trīs lietas, ko es vēlos tagad pateikt. Mums jānodrošina skaidrs darbs sadalījums lai mēs neatkārtot viens otru darbu. To jau daudz atgādina. Mēs dzirdam to no Eiropas mm, padomas līmeņa un visām citām iestādēm. Es domāju, mēs to arī varam īstenot. Sadāk, tur nemaz nevar būt. EIB, protams, lepojas ar ļoti labu rādītājiem, gan ar tehniskiem rādītājiem, gan arī budžeta efektivitātes ziņā. Pārvaldot dažus tādus instrumentus kopš uh, jau seniem laikiem. Nu, 15. gadā viņi nodrošinās 8,5 miljardus eiro aizdevumus ārpus Eiropas Savienības. 55% no tiem notika tieši e LM ietvaros. Uh, 30% arī uz pašu risku un 11% procentu balstoties uz um, EKK, EKK un um, Kotonu nolīgumu valstīm. Tā kā tur, protams, ir iekļaut visi šie svarīgie principi. Mums šie instrumenti līdz to nepārklājas. Tur ir skaidri nodalīts, kas ir AKK investīcijas un arī šeit arī eks, eksternais uh, dimensija, katrā ziņā tiks precīzi pārvaldīta, kas arī skar uh, Rietumu Balkānus un vispār Dienvidu dimensiju kopumā. Mums ir vienmēr arī jāpārliecinās, un es vēlos jums arī apliecināt, ka esam spējuši e, konstatēt, ka EIB ir īstenojuši visus uzticētos mērķus un uzdevumus. PLM. Paldies komisijai par šo īstenoto darbu. arī nodrošinot šos izturības eh, institīvu. Um, tomēr vēlamies arī kādā ziņā vēl norādīt to, ka mums te rodas arī dažādas vēl politiskās realitātes un ar to jārēķinās. Pat ja ELM ir redzējis, ir iegūst palielinājumu, Tomēr kopumā mēs redzam, ka ir samazināti EIB aizdevumi austrumu partnerībai pat par 70%, ja salīdzinām līdz šiem rādītājiem un iepriekš. Tāpat arī Āzijā, Latvijā, Amerikā, Dienvidāfrikā. Tur samazinājums ir par kādiem 15%. Ja runājam par Irānu. Arī, kā piemēram, Mjanmarā, Kuba. Uh, Tur arī Benžamins to pieminēja. Es arī vēlos pateikt visam skaidri. Nav šādu līdzekļu vispār, ko mums tur ieguldīt. Lūk, tāda ir aktuālā situācija. Es, protams, saprotu, kad ir ierobežots Eiropas Savienības budžets. Mums ir spēkā šis mandāts līdz 2020. gadam, ir 70 miljoni iezīmē, miljardi iezīmēti nākošajā daudzgad finanšu schēmā. Tas varētu būt, kad vēl tad 6,2 miljardi papildus aizdevumu apjoms tātad gan visiem reģioniem kopumā. Austrum Eiropai, Āzijai, Latviņamerikai, Dienvidāfrikai. Labi, tas ir viss. Es zinu, ka šī nav ārlietu komiteja, līdz to Es nerunāšu par to, cik tas ļoti svarīgi aktuālajos apstākļos. Es drīzāk palikšu pie skaitļiem un cipariem. Un es zinu, ka sarunas ir sarežģītas, gan par budžetu, gan par daudz ko citu. Un, un padomē turpinās izskatīt šos jautājumus. Un, Tas būs arī aktuāli turpmāk parlamentam. Paldies! No, nu, izsakas tiek slēgts. Jā, ja, paldies priekšsēdētāji. Tas bija tiešām svarīgi strādāt pie šī jautājuma. Eiropai ir jāspēlē tās būtiskā loma. Uh, Un tieši ceturtajai kategorijai ir jāpiešķir īpaši, jāvēlta īpašu nu, uzmanība. Tad mēs runājam tiešām par ilgspējīgas arī attīstības fondu. Mēs to esam izveidojuši, un tā ir tiešām, sevi, tas ir tevi sevi attaisnojis. Mums ir jārīkojas. Mēs redzam, ko dara Ķīna. Viņu aktīvā darbība Āfrikā Viņu nu redzam, viņi tur ir visur klātsoši. Bet jūs zināt, kas notiek arī starp Ķīnu un Eiropas Savienību? Jūs zināt, viņi taču zina. Tas ir gandrīz viņi izvēlas, kuriem vairāk nauda, vai ne? Nē, nu vienkārši viņi tur darbojas, jā. Nu, arī ir vēl cits valsts. ASV arī, protams, un Eiropas Savienība arī. Bet arī Eiropas Savienībai jābūt pārstāvētai Āfrikā. Te runa gan par attīstību, un reiz arī par Āfrikas iedzīvotājiem iespēju dzīvot un strādāt uz vietas. Tas reiz ir jautājums par migrāciju. Līdz ar to es saprotu, ka fonds tiek tērēts gan šādiem nolūkiem, gan arī, protams, vēl papildus ar risinām migrācijas jautājumus. Bet nu, tam ir izņēmumi trūkumi. Labi, ja mēs runājam tikai par garantiju modeli, bet no nu, šis ELM, nu, ir, zinām, ir ļoti nopietniem ierobežojumiem. Ja nav naudas, publiski pieejamie līdzekļi nav, nu, ko tad mēs darīsim? Līdz to, nu, tam ir <laughs> skaidrs, šie ierobežojumi. Tad ja mums vajadzētu Eiropā tomēr, laikam, atrast tomēr papildus līdzekļus, lai varētu vēl uh, veicināt un panākt tādu kāpinājumu. Āfrikā nodrošina papildus investīcijas. Vēlos šodien teikt sekojošo. Arī parlamentam ļoti aktīvi jāsako šim jautājumam. Mums jāparāda savu vadītāju pozīciju. Mums ir galvā arī spēkā regula 4. pants. Un tādēļ es vēlētos no savas puses, kā mēs arī kopumā, kā parlaments, norādītu, kā īstenot dažādos pasākumus, mēs nodrošinām arī finanšu garantijas, ja garantēto finansējumu, Eiropas Savienības budžetu, bet uh, viss, kas būtu ar budžetu, parlaments līdz to ir arī nu, atbildīgs par to. Mēs taču piedējam šos lēmumus kā uh, arī otrs likumdevējs. Nu, komisija, protams, liekas, ka viņi izdarījuši visu, mēs uzskatām, ka nē, līdz to ir jāiesaistās vēl aktīvāk arī parlamentā un jāizteno visās darbības. Gan nodrošināt attīstību, kas ir ilgspējīga, gan arī Āfrikas vispārējo attīstību, uzlabot cilvēku dzīves. Lūk, to arī vēlējos pateikt. Nodrošinot šīs sistēmu mm, arī garantijas no Eiropas puses, arī kontrolējot to visu. Paldies, tālāk deprēkums. Paldies, priekšsādātāji. Uzreiz atzīšos, ka neesmu speciālists. Um, ārējo attiecību jautājumos, nedz arī īpaši, kas skar šādu finanšu ārējo instrumentu izmantošanu. Bet um, man tā kā visu laiku jū, kas tas ir LM, eh, NEC un tā tālāk, un īstenībā, kas ir kurš instruments, nu, to ir grūti izsekot. Tāpēc man būtu vienkārši daži jautājumi. Es dzirdu par šādiem instrumentiem, un katru reizi, kad es dzirdu, ka tiek pieminēti šādi instrumenti, man ir jautā, protams, cik ilgi tas ir plānots un kā tas īsti ir sasaistīts ar migrācijas instrumentu. Jūs varētu lūdzu atgādināt kāds no jums, kāds jau jūs minējāt, kā katru gadu Āfrikā um, vajadzētu radīt aptuveni 130, um, uh, kā jārada aptuveni miljonu jaunu darba vietu, lai tad 80 miljoni mm, potenciāli nekur vispār nedotos. Um, jautājums ir, protams, kā tad mēs varam reāli aprēķināt šādus potenciālos migrantu skaitļus? Kāds ir šīs institīvas? Kā mēs varam pateikt, ka konkrētā ir iniciatīva spēja apturēt migrācijas uzsākšanu? Es saprotu, ka ir jābūt taču kaut kādam atskaits periodam, referenču periodam, lai šādu instrumentu vispār varētu attaisnot. No kurienes jūs ņemat šādas skaitļus? Es saprotu, ka jūs aicināt kaut kādām darbībām, kas jau ir iznots un pabeigtas, un vēl man interesē arī vispārīgi. Cik tas mums maksās, ja mēs tiešām iznosim šādu uh, darbības septiņu gadu mm, laikā, tādā daudz gadu finanšu schēmas ietvaros? Vai jūs varētu pateikt, cik būs kopējās izmaksas? Paldies! Arī man būtu pāris jautājumi. Es vēlētos jautāt par Eiropas ilgspējīgas attīstības fondu. Tad mēs redzam, ka tas ir um, gan 12. gan arī 15. gads. Mēs investoriem spējam piedāt tikai tādu noteiktu, nu, zināmas garantijas, bet nu nepilnīgas garantijas. Un jums ir šeit runāts tomēr atsevišķi visu laiku par garantijām. Uh, vismaz par šiem 9%, bet ne, ne jau vairs runām ar, īstenībā par 9%, taču jārunā par visām investīcijām kopumā. Un līdz to, uz kā jūs balstāt savu pārliecību, ka uh, īstenībā šeit šī 12. iniciatīva ir ļoti labi īstenota. Tāpat arī mani kolēģi ir atstājuši jums jautājumu, kas, diemžēl, nevarēja palikt līdz sēdes beigām. Viņa arī būtu šāds jautājums. Vai jūs lūdzu varētu precizēt, kāda ir atšķirība starp projects benefiting from uh, EFS uh, garantijām un tiem projektiem, kas uh, tiek iznoti Āfrikas instrumenta ietvaros un Eiropas IEB, Eiropas Investīciju banks external landing mehānismu ietvaros, ELM e ietvaros. Tātad līdz to kolēģi jātaigāši, kā ir šie dažādi instrumenti un kā viņi īsti iet kopā. Mēs gribētu tad iegūt tādu kopējo izpratni un Un vēl Fēskungs. Vai tas iet īsti kopā ar daudzgadu finanšu schēmu? Vai arī tas viss atgādina šo aicinājumu, ka vajadzētu pārskatīt daudzgadu finanšu schēmu? Jā, labi, protams, mēs kā pārdalām kaut ko no paņem viena, no Eiropas attīstības fonda. Mēs īsti nesaprotam vairs, kas kam tiek pārdalīts. Nu, labi, arī valsts arī nevarīs pateikt, tā, kāda būs tā, vai tā būs tā iespēja vai nebūs. Tagad, protams, jādomā par atskaitīšanos un par uzticamību saglabāšanu. Un lai mēs tiešām spētu nodrošināt arī reģionālo politisko mērķu sasniegšanu. Eh, es vēlos tiešām teikt šādi. Nav īsti saprotams, ko izdara Eiropa Mēs runājam par ANO, mēs runājam par dažādu citārējām organizācijām, bet it kā Eiropa visu laiku pazūd. Ne, nu, es tiešām aicinātu jūs izteikties, jo mums te diezgan daudz laika vēl vienalga. Jā, paldies par jūsu jautājumu. Tātad sāksim otrā galā. Vai tas ir kopā ar daudzgad finanšu schēmu? Jā, protams, ka tas ir saskaņots ar daudzgad finanšu schēmu. Uh, Un eh, tas arī nostiprināts komisijas priekšlikumā. Galu galā komisija arī darbojas šīs schēmas ietvaros. Jā, piedošana. Tas nozīmē, ka tomēr jāpārskat līdzinējais daudzgad finanšu schēma. Nē, nu tas ir jā, tas ir domāts, ka vidustermiņa pārskats, jā. Un 150 eh, papildus uh, miljārdi, kas ir paredzēti arī garantija fondā un attīstības fondā, tie ir tie. Uh, jau ieplānoti arī izmaiņas arī e, šajā 17. gadu pārskatā, bet tātad, ja negrozām pirmo pozīciju, A kategoriju, tad arī nevaram nekādas vispār izmaiņas veikt. Nē, nu tā ir jā. Protams, te mēs runājam tiešām par papildus arī Te ir tieši 25 miljoni, kas būs no DNI, un tas ir komisijas ierosinājums. Un arī dažas, protams, arī neiztērētie līdzekļi. Un tad parlamentam un budžetam ir jālemj par šo līdzekļu novirzīšanu 17. gada budžetam. Un vēl ir arī papildus pakete ietvertie priekšlikumi vidustermiņu pārskatām 150 miljoni, kas ir. Um, partnerības ietvaros ar trešām valstīm, kur mēs runājam arī par īstenotiem papildus pasākumiem, lai veicinātu arī dažādu pasākumu attīstību, ekonomisko pasākumu attīstību, vai, piemēram, jautājums arī par migrācijas plūsmu pārvaldību ar mūsu trešo valstu partneriem. Un tādēļ ir paredzēts 150 miljoni un 2017. gadam komisijas priekšlikumā. Nu, tas rada, protams, uzreiz tādas arī budžeta jaunas izmaiņas, kas tomēr ir saskanīgs ar daudzgadu budžeta schēmu un plānotām izmaiņām 17. gada budžetām. Tā, pats par sevi mēs nesaskatām te nozīmīgs tāds ierobežojums, jeb um, satraukumu. Tas, protams, ir atšķirīgs debats, bet tomēr tas ir kopā 2017. gada arī budžetu. Un daudzgadu finanšu schēmas pārskatīšana, vidustermiņu vidusposmu pārskatu. Un tālāk došu vārdu kolēģim, kas atbildēs citiem jautājumiem. Paldies! Paldies par šiem interesantiem jautājumiem. Nu, Sākšu ar pirmo jautājumu. jā, nu, mums ir, protams, pienākums rīkoties. Un es arī vēlētos, protams, atbildēt, tātad, kas būtu, ja mēs runātu par septiņiem gadiem, nevis trim, četriem gadiem. Tad mēs runājam par jauno finansējumu attīstībai, par ko vienojamies Adis Ababā 2015. gada jūnijā. Tas paredzēja, ka arī nu, vairāk mobilizējām vietējos resursus, Tātad tas citiem vārdiem nozīmē vairāk nodokļu, un papildus arī tomēr mēs runājam par šādu veidu darbībām, ka nauda netiek piešķirt vienkārši kā granti, lai uzcelt, piemēram, elektrostaciju. Tā vienkārši kā jūs piešķirt naudu uzdāvinat, ar to nepietiek. Tātad mēs tiešām runājam par vai nu aizdevumu, bet par riska kapitālu piešķiršanu. Tā ir jauna veida filozofija un tādā veidā jūs iesaistat un mobilizēt arī vietos resursus. Tādēļ nākotnē jūs runājat par nevis 3, 4 gadiem, par 7 gadiem, nu tad šobrīd ir īstais brīdis, lai mēs arī par to runātu. Un kā tad uh, lielā mērā šo sistēmu iedarbināt. Mēs uh, redzam FSA gadījums, ja. Ķīnai, protams, ir uh, daudz naudas, bet viņi, šī nauda ir ļoti dārga. Uh, Ugandas prezidents, piemēram, vēl saka, ka mēs vēlamies īstenībā sadarboties ar Eiropu, nevis ar Ķīnu, bet piedošana jums, jūs mums neko nepiedāvājat. Lūkot, EFSD plāns tieši ir Eiropas atbilde un, un tas ir veids, kā mēs Eiropas saimnību tad rēģējam šo situāciju. Tad kā lai es runāju par EDF naudas sasaistīšanu ar budžetu naudu? Tā ir lūk ir parlamentieša atbildība. Ja, līdz ko jūs sniedzat arī uh, tālākos politiskos virzienus mūsu naudas programmēšanai, un, protams, būs arī šis vidustermiņas pārskats, ne tikai tas neskat monetāros jautājums, bet arī rīci politikas jautājums. Tālāk jautājums, kādā veidā mēs varam rēķināties ar ietekmi uz jaunām darba vietām? Ilgspējīgs attīstības fonds nesaka, ka uzreiz jūs varat atbildēt uh, šādām precīzi un sasnatīt, saskaitīt jaunas darba vietas īstermiņā. Nē, mēs runājam par ilgtermiņu, mēs runājam par tiešām investīcijām 3-4 gadus, lai to vispār īstenotu, un pēc tam vēl 4 gadus, lai jūs varētu saskatīt konkrēts piemērs. Šobrīd, kad mēs veidam šīs jauktās operācijas, vai ne, tie konkrētie ietekme un rezultāti jau parādās, protams, pēc kādiem 3 līdz 6 gadiem. Ja es gribētu pateikt, cik darbvietas radīsit nākošgad ar IFT, es pateiktu nulle, bet tas nav tā uzreiz, jums ir jāskatās plašāk. E, pirmkārt, šī uzticība investoriem par to, ka jūs varat darboties, es domāju, ka pārvarot, protams, arī risku, un kāda vispār šīs naudas piešķiruma virzība. 80%, ne, 70% tad mēs iegūstam no EDF, tad tā ir jāinvestē Āfrikā. Nekur citur to nevar darīt. Savukārt ENI to Dienvidu un Āzijas valstīs. Līdz to mēs sās, ievēram šādu ģeogrāfisko sadalījumu starp dažādiem fondiem un līdzekļiem. Tālāk jautājums bija par riskiem, priekšsēdētāji kungs. Jūs sakat, kāpēc ir 15, kāpēc ir 15? Lūk, par darba vietām. Mums jārada 18, nevis 80, bet 18 miljoni. Nevis 80 miljoni katru gadu, bet arī 18 miljoni katru gadu investīcijas ļoti daudz. Un tātad šis viru mehānisms paredz 11, jo īstenībā te ir lielāks risks, un mēs nevaram virzīties uz 15. Bet mēs arī nodrošinām šo garantiju sadalījumu. Tad mēs nevaram pa 30 līdz 35 no FSA, FCI, bet um, papildus riskiem. Nobeigumā. Par viens pieturas aģentūru. Nu, tādēļ jau mums ir izveidošie trīs pīlāri, te nav tikai viens pīlārs. Mēs vēlamies standartizēt um, um, bez šīs trīs atšķirīgās darbības, lai būtu saprotami un skaidrs, uh, tātad, uh, kos ko dara. Uh, Un šeit atpazīstamība ir tiešām atslēgvārds. Pieminēšu vēl vienu lietu, kas varbūt netika iepriekš pateikta. Šis ir veids arī, kā mēs varam mobilizēt Eiropas privāto sektoru iesaisti un radīt tādu vien-vien situāciju. Tātad aicinām, lai Eiropas privātais sektors vairāk investētu Āfrikā. Nākotnē tas pieprasīs vēl papildus uzmanību, ja tas ir jautājums, kā varam nodrošināt privātu investoru arī aktīvu iesaisti. Messieurs, merci pour cette commune. Paldies. Paldies par šo paziņojumu, par ambīcijām, bet nu arī paziņojiet valdību valstu vadītājiem, ka nevajadzētu par zem novērtēt uh, Āfrikas demogrāfisko izaicinājumu tuvāko gadu laikā. ka, protams, arī summas te ir lielas, taču mēs ieliekām uh, krājkasē šo naudu. Un, um, vai tā būs pietiekami efektīva? Taču vienā Argentīnā, kad iedzīvotājiem nāca saskarties ar trūkumu, tad viņi vispirms nemaksāja par elektrību un ūdeni. Tā bija pirmā lieta, par ko viņi nemaksāja nevajadzētu novērtēt par zemu finanšu līdzekļus, kas mums būs nepieciešami, lai atbildētu uz izaicinājumiem. Paldies par šo pirmo soli pareizajā virzienā, lai nu kā par to vēlreiz vajadzēs pārunāt. Arī paldies eh, jums par to, ka sniedzāt mums arguments, lai pārliecinātu padomu par nepieciešamību ņemt vērā pirmo grozījumu vēstuli. Un tas ir tad, tad, uh, vidustermiņa pārskata un, un uh, 17. gada budžeta tilts. Nu, ko, kolēģi, jūs skatāt, kā mēs tādējādi varam noslēgt? Vēršos pie katra kolēģa, kas šeit ir. Tas nav tas sarežģītākais. Mums ir trīs kolēģi. Paldies! Komentāru nav? No? Citi jautājumi, citi jautājumi nav sēdi. Beidzam, sākam riteņus. Par les votes.